Ja, liebe Kolleginnen, lieber Kollege. Cienējamās kolēģis, cienējamies kolēģi. Šodien uh, tikai kolēģis ir klāt, kā es redzu, mums tagad jāsāk darbs. Noteikti eh, atnāks vēl vairāk kolēģi. Par pirmo darbu kārtības punktu man ir paziņojums, ka mēs par Pētera Līzes ziņojumu, tas ir desmitais darba kārtība punkts, pārliekam uz 18. septembri. Tā kā desmito darba kārtības punktu mēs eh, pārunāsim 18. septembrī. Otrais darba kārtības punkts - priekšādādē paziņojumi. Mums ir visas valodas, arī horvātu valoda šodien, igauņu un maltiešu valodā nevar runāt un nevar klausīties. Visas valodas izņemot igauņu un maltiešu valodu mums ir. Tad man ir jāpaziņo, ka otrais trialogs par uh, civilās aizsardzības mehānismu noticis, kur kolēģis Gardīni ir, uh, kolēģa Gardīni ir referente. Tas viss notika 8. jūlijā. Un noslēguma trialogs ir ieplānots uz septembri. Mums ir darba seminārs e-veselība 24. septembrī no rīta tas notiks. Un uh, tur būs vēl arī paši ielūgumi un ceturtais paziņojums. 15.00 mums būs apmeklētāja grupa. Rēmērs kundze, ja, jaunā liberāļa ir ielūgusi apmeklētājs no Ziemievācijas. Trijos viņa atnāks pie mums kad mēs sāksim balsošanu. Gribētu atgādināt visiem kolēģiem, ka mums šodien ir uh, ļoti saspringta programma, arī pēcpusdien, kas ir, uh, ir tīpaši balsošana, lūdzu neaizmirstiet savas balsošanas kartiņas. Šoreiz neatļaušu, ka jūs bez balsošanas kartiņām balsosiet vienalga, kas būs vainīgs, uh, kurpes vai kas, vienalga, kas būs vainīgs. Balsot bez kartiņām nevarēs jo mums šodien ir tik daudz, kas darāms, ka tas vis, visu balsošanu aizkavētu tikai lieki. Tā mēs varējām pie trešā darba kādreiz punkta. Es izniegs veicu Lietuvas vidas ministru. Lietuva pašlaik ir uh, padomas prezidentūra. Valentīnas Mazronis. Šodien mums ir iespēja tradicionāli apmainīties ar viedokļiem. Mums ļoti daudz darba kārties punkti un eh, arī daudzi likumdošanas projekti, ko ir iespējams eh, pabeigt nākamajā pusgadā. Sākumā es teicu, ka īstenībā nav nekādas problēmas, bet daudzas iespējas un izaicinājumi, kurus mēs kopā varam risināt, ir tiepaši vidas jomā, bet arī klimata politikā. Arī patērēt aizsardzībā, tā kā mūsu komiteja šeit ir eh, vadošā komiteja parlamentā, uh, un 5 eh, miljoniem iedzīvotāji Eiropas Savienībā tās lietas, kas tiešām ir ļoti aktuālas, skaidri saskatāmas, vienmēr mums arī jāprot dot un ņemt. Mēs arī par FKZēm esam iekļaujuši jautājumu eh, darba kārtībā, un tas esmu backloading. Pagājušajā nedēļā parlaments par to balsoja, un es domāju, ka nostājas ir samērā pietuvinājušās. Ir, būs vēl arī dalība valstīs eh, vēlēšanas divās šajā periodā, kā jau teicu, esmu gatavs arī vasaras eh, atvaļinājuma laikā uzsākt sarunas, un eh, mēs vēlamies arī signalizēt, ka mēs no parlamenta puses šos dokumentus arī ļoti vēlamies atbalstīt. Ir arī citas paketes, kas, pie kā mums pie kā jāstrādā gaisa kvalitātes pakaita. Tur arī komisija strādā pie tā, redzēsim, kas būs. Būs arī punkti, kuros eh, esam panākuši vieno, vienošanos trialogā. Uh, un eh, par tematu oglekļa gāzes un automašīnas. Parlaments darīs ļoti daudz. Parlaments ļoti panācies pretī padomē. Un viena dalībvalsts izdarīja spiedienu un veidoja koalīciju ar citām dalībvalstīm un panāca atlikšanu. Uh, un astoņus gadus esmu deputāts parlamentā. Es to nekad neesmu piedzīvojis, ka beigās viens otram sniedz roku un teica, ka ir labs kompromiss un katrs ir panācies otram pretī, un uh, tad vienpusīgi šis kompromiss tika atkal likvidēts. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds nepiedzīvots. Es ceru, ka mēs to visu atkal varēsim ievirzīt parastajā gultnē un ka mums uh, iespējams būs sasniegt uh, <clears throat> ietvaru labu ietvaru eh, gan arī klimata eh, mēķiem, gan arī oglekļa jautājumiem. Ja tas atkal tiks atlikts un mums būs laika problēma šeit parlamentā, tad mums līdz martam, apmēram aprīlī, mums viss ir jāpabeidz, eh, kas attiec uz likumdošanu. Tas nozīmē, ka pirmā, pirmais lasījums oficiāli ir noslēdzies, un ja tas tiks vilcinās, tas ļoti turpināsies ilgi. Tas nav ne parlamenta, ne padomes interesēs. Tādēļ mums vajadzētu izmantot nākamā pusgadu, lai aktīvi strādātu pie vēl nepabeigtiem dokumentiem un arī pie citiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti, lai šie dokumenti, šie uh, dosie ātri varētu tikt pieņemti un stātos spēkā. Tagad ir daži kolēģi vairāk atnākuši. Tagad vēlos dot vārdu ministru kungam viņa prezentācijai. Uh, un pēc tam es uzsākšu koordinātoru diskusijas kārtu, un pēc tam došu vārdu pārējiem kolēģiem. Ministra kungs, jums vārds, sirsnieks veicu jūs. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Un gribu mm, pateikt paldies arī visiem e, šīs e, komitejas e, locekļiem par to, ka atradāt laiku, lai tiktos ar mani un uh, lai varētu pastāstīt jums par mūsu galvenajām prioritātēm Lietuvas prezidentūras laikā. Un, visbeidzot, gribu pateikties jums arī par to, ka paudāt savu viedokli par šiem jautājumiem, pie kuriem mēs strādāsim kopā nākamā pusgada laikā. Es esmu lepns, ka lietuviešu valoda, tāpat kā viss citas uh, valodas, eh, Eiropas Savienības dalība valstu oficiālās valodas ir arī viena no tām valodām, eh, kurā varu turpināt savu stāstījumu. Tad pāriešu uz lietuviešu valodu. Eiropas parlamenta nariai, ponai ir ponios. Cienījamais priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Sakarā ar Lietuvas prezidentūru Eiropas Savienības padomē man ļoti liels gods jums, eh, Eiropas parlamenta deputātiem, demokrātisko pamatprincipu aizstāvjiem, stādīt priekšā mūsu programmu otrajam pusgadam 2015. gadam. Ir runa par mūsu kopējiem eh, uzdevumiem un mērķiem. Pirms es eh, sākšu runāt par Lietuvas prezidentūras prioritātiem, vēlētos es pateikt īrijai par lieliski veikto darbu un eh, izciliem rezultātiem, ko tā sasniedza 2016. gada pirmajā pusgadā. Mēs turpināsim darbu un efektīvi iztenosim prezidentūras uh, trio programmu. Gribētu sirsnīgi pateikties starp institūciju vienošanās sadarbībā attiecībā uz septīto pasākumu programmu vides aizsardzības eh, jomā. Viens no būtiskajiem stratēģijas dokumentiem ar konkrētajiem mērķiem tur ir ļoti skaidri nodefinēti. Cieša sadarbība starp dalībvalstīm ir ar ļoti būtisku nozīmi, lai panāktu kvalitatīvu Eiropas Savienības institūciju darbību. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ es eh, sezniegs veitu uh, Horvātus sakarā ar viņu iestāšanos. Esmu cieši pārliecināts par to, ka Horvāti kļūs par eh, līdzvērtīgiem partneriem mūsu kopībā un eh, kļūs par labklājību valsti un veidos kopīgu Eiropas drošību un attīstību. Atklātas Eiropas radīšana un izaugsmas Eiropas veidošana – ir mūsu prezidentūras mērķi. Šī mērķi ir arī mūsu vides programmā. Mēs esam lepni par to, ka mūsu vides eh, mērķi ir eh, viena no pašiem augstākajiem pasaulē. Un līdz šim tie vēl nav sasniegti. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam katru iespēju kopā ar jums uh, meklēt eh, pašus labākos risinājumus. Eiropas Savienības stratēģijas eh, īstenošana Baltijas jūras reģionam ir eh, ļoti būtisks jautājums mūsu prezidentūrai. Vai jau vairāk tādēļ, ka tā ir pirmā makro reģionālā stratēģija, kuras ideja nāk no, tieši no Eiropas parlamenta puses. Pateicoties jūsu iniciatīvai, tiks panākta cieša sabiedrība, vides uh, sektorā, īpaši raugoties uz ekonomisko attīstību un darba vietu radīšanu. 11. un 12. novembrī šajā gadā viņā notiks eh, Baltijas jūras stratēģijas ceturtais fórums, kurā kopā ar partneriem tiks runāts par stratēģijas īstenošanu, ņemot vērā vidas aizsardzību. Viena no būtiskajām prioritātēm mūsu prezidentūrā ir efektīvas uh, likumdošanas procedūras īstenošana. Paldies par jūsu priekšlikumiem. Diskusijā par uh, likumdošanas projektiem tur ir arī mūsu prezidentūras būtiskie aspekti. Mēs uh, ceram kopā ar jūsu atbalstu risināt visus izaicinājumus un sniegt savu ieguldījumu tāda Eiropā, kurā būtu aizsargāta vide. Paldies arī referentiem par diskusijām un arī par iespēju apmainīties informāciju ar parlamentu par aktuāliem jautājumiem. Tad gribētu runāt par mūsu prezidentūras eh, aktuāliem darba aspektiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka tieši klimata pārmaiņas jautājumi būs īpaši nozīmīgi. Uh, Tas atspūkļosies daudzās būtiskās jomās - ekonomikā, enerģētikā, transporta sektorā un lauksaimniecībā. Mēs ceram kopā ar jūsu atbalstu sasniegt mūsu prioritāros mērķus. Regulas eh, pieņemšana par eh, F-gāzēm būs svarīga. Mēs ceram par vienošanos starp parlamentu un padomi jau pirmā lasījuma laikā. Šis Eiropas Savienības tiesība akts eh, būs eh, būtisks signāls starptautiskajā kopienām, ir īpaši 25. sanāksmes izpratnē Monreāls protokolam, ir īpaši arī ņemot vērā 19. klimata konferenci ANO. Mēs saprotam arī kāda nozīme ir arī ABS regulē, ir īpaši ņemot vērā ģenētisko resursu izmantošanu. Un šeit vajadzīga, protams, arī godīga sadale un arī Nagojas protokola īstenošana. Arī šeit mēs eh, ceram, ka būs vienošanās ar parlamentu jau pirmajā lasījumā. Mēs eh, paveiksim visu, lai Eiropas Savienība un dalības valstis Nagojas protokolu varētu pirms eh, konferences ratificēt. konference, kas īstenos Nagojas mēķus. Vides jomā tā ir viena no mūsu būtiskiem prioritātiem prezidentūras laikā. Veids regulas pieņemšana būtu būtisks solis Eiropas Savienībā kas uh, globāli tiktu saprast, ka tāda būtiska, ka tas ļoti būtisks šeit un ļoti būtiska rīcība. Tas palīdzētu īstenot biokonvenciju un 16. uzdevumu īstenot. Tas parāds eh, nākos protokols spēkā stāšanos 2015. gadā. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs eh, augstu vērtējam sadarbību ar eh, Eiros parlamentu un ceram, ka parlaments nākamajā uh, plenārsēdē pieņēmis uh, sarunu mandātu. Direktīvas pārbaude par uh, ietekmi uz vidi ir uh, vēl viena būtiska joma. Mēs arī šajā jomā mēģina, mēģināsim turpināt sasniegt mērķus un vēlēsimies arī panākt vienošanos, pieņemt uh, nepieciešamas metodas, kas pātrinātu un vienkāršotu metodas, uh, un uh, mēķis ir arī neradīt uh, lieku administratīvo un finanšu slogu privātajam un valsts sektoram. Prezidentūras uh, vēlme ir uzsākt sarunas trilogā un panākt vienošanos pēc pirmā lasījuma, kad Eiros parlaments un padome mums snieg, sniegs atbalstam. Mūsu pieejai rītdienas balsojums jūsu komitejā būs izšķirošs. Mēs ceram uz efektīvu sadarbību ar jums arī par šo dokumentu nākamajos mēnešos. Mēs cīnīsimies par būtisku progresu sasniegšanu, arī par iluk direktīvu. Intensīvās diskusijas pēdējā pusgadā apstiprināja, ka zemes eh, netiešā izmantošana biodegvielas ražošanā ir ļoti būtisks jautājums, un eh, tas ir jāturpina risināt. Jūnija enerģētikas un vides padomē ļoti plaši tika runāts par ilūku priekšlikumu. Šī diskusija kalpo kā ceļrādis, lai turpinātu strādāt ar šo dokumentu uzskatu, ka īpaši būtiski ir, ka visas trīs institūcijas vienotos, ka ietekme netiešai zemes izmantošanai, tas ir eh, pēc iespējas jāsamazina, radot skaidrs investīcija perspektīvas un eh, īstenojot Eiropas Savienības mērķus atjaunojumās enerģētikas jomā. Mēs sekojam diskusijai jūs komitejā par šiem jautājumiem ar ļoti lielu interesi un gaidām arī pirmo ziņojumu, par kuru rīt vadošajā komitejā ir paredzēts balsojums. Strādājot pie šī jautājuma, prezidentūra ir gatava pēc ilgspējīga, meklēt ilgspējīgas problēmu risinājumus, kas dotu labumu vidē, ekonomikai un Eiropas Savienības pilsoņiem. Mūsu prezidentūras laikā mēs eh, tieksimies pēc vienošanās starp uh, padomu parlamentu par Eiropas Savienības civil aizsardzības mehānismu. Pēc uh, spēkā stāšanās budžeta programmai 2014. gadā tas būs ļoti būtisks pamāts, lai nodrošinātu efektīvu katastrofu aizsardzību un reakcijas spēju Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām. Šī priekšlikuma diskusija par emisijas tirniecības uh, direktīvu, mēs arī tam ļoti uzmanīgi esam sekojuši un mēs uzskatām, ka, ka šis dokuments ir ļoti sarežģīts un uh, politiski ļoti jūtīgs. Tādēļ mēs uh, vēlamies uh, teikt paldies parlamentam par to, ka tas ir izstrādājis savu nostāju. Prezidentūra strādās kopā ar eh, parlamentu un darīs visu, lai varētu sasniegt eh, pieņemamu risinājumu šai problēmai. Mēs eh, darīsim visu, lai sarunas par uh, varētu par regulu par biocīdu produktiem, uh, tā tiktu grozīta. Šis dokuments ir uh, ar īpašu nozīmi. Mēs ceramies un ceram uz ātru vienošanos padomē. Mēs turpināsim Eiro, īrijas prezidentūras uh, darbu savais augu un dzīvnieku aizsardzībā. Vienošanās starp padomu un parlamentu. Uh, Mēs ceram, ka notiks jau pirmajā lasījumā. Mēs plānojam arī diskusiju uzsākšanu par uh, likumdošanas priekšlikumu, kur uzsākusi Eiropas komisija par gaisa kvalitāti, par uh, svešajām sugām, uh, par uh, atkritumu dokumentu. Es uh, rudenī būs diskusija par uh, tematiskajām stratēģijām, par uh, gaisa piesārņojumu un par attiecīgo likumdošanas priekšlikumu pārbaudi, lai varētu sasniegt augstākus eh, samazinājuma mērķus un papildus pasākumus, lai samazinātu vides eh, piesārņojumu. Mūsu prezidentūras laikā mēs ceram sasniegt eh, rezultātus priekšlikumam, ko ir pirms kādu laiciņu ietiekos komisija par svešajām sugām, invazīvajām sugām. Mēs esam pārliecināti, ka šie priekšlikumi sniegs eh, pozitīvu ietekmi uz negatīvās ietekmes eh, samazināšanu. <clears throat> Un cerams, ka tas būs iespējams eh, panākt šī jautājuma virzību uz priekšu. Vēl viens temats ir ļoti svarīgs. Mūsu plāni ir ļoti ambiciozi un eh, es vēlos eh, to stādīt priekšā. Mūsu prezidentūšu laikā mēs lielu uzmanību pievērsīsim koordinātāju īstenošanai, kas attiec uz pamatprincipiem, uz ilgspējīgu tautsēmniecību. Mēs eh, ceram, ka jaunie padomes secinājumi par jauno Eiropas Savienības instrumentu par mežsaimniecību, tieši par mežsaimniecības jautājumu, ka tur būs jauna stratēģija šajā jautājumā piedalīties arī jūsu komiteja. Šī mežsaimniecības stratēģija, tur tiks ņemtas vērā arī valstu kompetences un eh, arī jautājumi par klimata pārmaiņām un atjaunojumu enerģijām. Tieši tāpat arī pirmajā lasījumā mēs vēlamies panākt uh, flekt uh, regulas uh, grozījumus mūsu prezidentūšu laikā būs arī ļoti intensīvs darbības plāns starptautiskās uh, vidas aizsardzības jomā, kas ir attiecas uz klimata pārmaiņām, uz uh, pārtukšnešošanos, uh, bioloģisko daudzveidību un mežsēmniecību. Īpaši būtisks jautājums prezidentūrai ir ANO konvencijas konference par klimata pārmaiņām, un tas notiks Varšavā. Oktobrī padome pieņems secinājumus par Eiropas Savienības kopīgo pozīciju šajā jautājumā. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta ieguldījumu šīs eh, būtiskās starptautiskās eh, gada konferences sagatavošanā par klimata pārmaiņu jautājumiem un mēs ceram, ka būs cieša sadarbība arī Varšavā. Konferencē būs runa par jauno klimata pārmaiņu konvenciju, kas stāsies spēkā 2020. gadā. Būs arī citi būtiski jautājumi šai sakarā starptautiskie klimata jautājumi arī būs eh, neformālās eh, tikšanās darba kārtībā, kur būs runa par eh, vidas ministru, kur sanās kopā vidas ministri jūlijā. Mēs šo, par šo tikšanos arī galvenajām sarunu vadītājiem no Ķīnas puses, viņu Nacionālās komisijas, attīstības un reformu komisijas, šī Šenhua kungam, arī mēs viņu esam ielūguši Viņā būs arī jautājumi par dabas resursu finansēšanu, par bioloģisko daudzveidību, kā arī par riska vērtējumu, eh, par slānekļa gāzi. Lietuvas prezidentūras laikā būs eh, pieņemtas divi saistoši eh, dokumenti par mežsaimniecību un dzīvesudrabu. Eiropas meža resursi Mēs mēģināsim par to runāt. Piektajā plenārsēdē starp valdību sanāksmē un ārkārtējā ministru konferencē. Tur būs runa par eh, sarunu vešanas rezultātiem. Es vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savienība ir eh, uzsākusi iniciatīvu uh, par dzīvesudraba konvenciju, un tā ir vadošā sarunās, kas e, ilga četrus gadus. Šai sakarā es vēlos uzsvērt, kāda liela nozīme ir diplomātu konferencei 10. un 11. oktobrī Japānā, kurā būs, eh, tiks parakstīts Minamatas dzīvesudraba konvencija, lai nākamās paaudzes varētu dzīvot tādā veidā, kas būtu brīva no dzīvesudraba. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai dalību valstis eh, pēc iespējas ātrāk ratificētu šo starptautisko konvenciju. Mēs vēlamies arī piedalīties Eiropas Savienības eh, koordinācijā saistībā ar Rio plus 20 stratēģija un arī UNEP lomas stiprināšanu. Adekvāta Eiropas Savienības loma šādā augsta līmeņa formā ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu īstenot tās vienošanās, kas ir eh, pieņemtas 2012. gada ANO konferencē Rio Plus par eh, ilgspējīgu attīstību. Šis uh, fórums uzņemas politisku vadību, lai iztenotu un pārbaudītu ilgspējīgu attīstību. Aktuāli vidas jautājumi būs eh, arī konferencē par eh, pārtuksnešanošanos Monreālas protokola tikšanās par starpvaldību platformu par biodazvedību un pakāpojumu ekosistēmās būs svarīgi kā arī pastāvīgajā bērnas konvencijā. Cienījama deputāte er, Eiros parlamentā, esmu cieši pārliecināts, ka tikai sasniegot, sasniedzot kopīgus mēķus, lai panāktu panākumus un labklājību mūsu valsts interesēs un mūsu pilsoņu interesēs, nav nekādu šaubu, ka starpinstitūcija dialogs nākamajos sešos mēnešos sniegs labu iespēju mācīties vienam no otra un uh, lai mēs varētu atkal apliecināt, ka mēs esam viens no otra atkarīgi, lai kopā virzītu svarīgo lēmumu pieņemšanas procesu. Prezidentūras laikā es uh, centīšos Um, palikt jūsu sasniedzamības uh, lokā, lai jūs vienmēr varat ar mani runāt, sazināties un uh, palikšu vienmēr jūsu rīcībā un, uh, ja būs nepieciešams, tad apmeklēšu jūsu komiteju labprāt un atbildēšu arī uz visiem jautājumiem, kas jums būs radušies. Vēlreiz izniegs paldies jums par uzmanību un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un, protams, uzklausīt jūsu viedokļus par eh, prioritāriem jautājumiem, kurus es jau tikko izteicu. Lielas paldies! Paldies, ministra kungs, jūsu prezentāciju. Un uh, ir jau daži pieteikušies runāt. Sāksim vispirms ar koordinatoriem no tautas partijas. Klāsas kundze. Viņa ir mana vicepriekšādētāja šeit komitejā, līdz ar to klāsas koncertēt. Eh, Hasi un Anna Rosbach, tas ir tie. Tad tie bija pirmie runātāji, kuru vārdus nosauc klāsas kundze lūdzu. Ja ir iespējams, tad divas minūtes jāpaldies, sirdsnieks paldies. Paldies, Mirza kungs, par šo ļoti lielo daudzveidību, tematu daudzveidību, un jūs uh, prezentējat šeit arī nepieciešamību. Jūs runājat arī par meža stratēģiju un teicāt arī, ka mums arī uh, nacionālās kompetences eh, meža jautājumos eh, ir jāņem vērā. Gribētu arī atgādināt, ka tas ir ļoti būtiski, ka šeit eh, ir arī dalība valstu atbildība šajā jautājumā, un no tā, to nedrīkstētu aizmirst. Līdzsvars starp vidi un ekonomiku, tas ir lielais izaicinājums, kā priekšā mēs esam. Protams, ilgspējība ir pašā augšā darba kārtībā. Jūs runājāt par uh, degvielu kvalitāti un atjaunojamo enerģijas eh, direktīvu un arī par iluku direktīvu par šo netiešo zemes izmantošanu. Arī šonedēļ vidas komitē mēs balsosim par šo jautājumu. Un jūsu padomas prezidentūrā tas būs diskusija būtisks jautājums. Tieši šī netiešās zemes izmantošanas izmaiņas to nevar noliegt, jo tā eksistē un tā atstāja ietekmi. Tagad mēs diskutējam par to, kā to var mērīt, kā to var uh, vērtēt, un uh, pagājušajā nedēļa arī zinātnieki iesaistījās šajā procesā, un uh, ir skaidrs, ka mēs neesam arī vēl šī vērtējuma beigās, tas viss vēl nav noslēgts, gribētu jūs uzaicināt būt atklātiem diskusijā, lai mums būtu arī iespēja izmantot šeit un meklēt uh, vērtēšanas kritērijas, jo parlaments to vēlas darīt. Es domāju, ka mēs vēl neesam šos vērtēšanas uh, pamatus kritērijus izstrādājuši. Gribētu arī jums jautāt, kā jūs to vēlaties uh, veidot jūs padomus prezidentu laikā, lai mēs sasniegtu kopā labu rezultātu, lai mēs veidotu pamatu, kā var aprēķināt to, kāda ir pašreizējā faktiskā situācija, un lai paragoties arī uh, uz to, kas ir noticis, lai mēs izdarām pareizos secinājumus. Es lūgtu jums eh, diskusijās eh, būt atklātiem un eh, sniegt mums atbalstu, lai mēs panāktu rezultātus. Linda Makēvena ir sociālas un demokrātu koordinatore. Um, thank you, thank you. Paldies un paldies ministru kungām par eh, tik visaptverošu darba pārskatu. Protams, tas ir ļoti svarīgs periods, eh, jo, jo mēs zinām, ka ja mēs gribam par kaut ko vienoties pirms jaunās komisijas ievēlēšanas, mums tas ir jāizdara jūsu prezidentūras laikā. Tas nozīmē, ka eh, mums būs visai daudz saspringtu Uh, likumdošanas uh, aktu projektu, kas jāpieņem, bet vēl ir arī tādi jautājumi kā klimata pārmaiņas un sagatavošanās Varšavas sanāksmēji. Un es gribēju dzirdēt, kā jums šķiet, uh, kā globāli Eiropas Savienība izskatīsies, gatavojoties sarunu raundam Varšavā un Parizē. Jūs pieminējāt emisiju tirzniecības schēmu un Es ceru, ka padomē jūs drīz panāksiet vienošanos par to, un varbūt jums kas ir par to sakāms. Bet kā ar 2030. gada mērķiem un kā Eiropas Savienības vadošo lomu klimatu pārmaiņu pasākumos? Un otrs jautājums saistībā ar klimatu pārmaiņām ir jautājums par CO2 emisijām no automašīnām. Varbūt jūs zinat, ka parlaments un padomi 24. jūnijā panāca vienošanos par CO2 emisiju samazinājumu no automašīnām. Par to būtu vajadzējis balsot Korepērā 27. jūnijā, bet par cik dažas dalībvalsts, tīpaši Vācija, izdarīja spiedienu, šis balsojums tika atlikts. Un īrijas prezidentūra nevarēja pabeigt sarunas pie šī jautājuma tā rezultātā. Līdz uh, vasaras atvaļinājumam ir vēl viens korepērs paredzēts 17. jūlijā. Kas notiks ar šo uh, līgumu vai par to tiks balsots vēl līdz vasaras atvaļinājuma laikam? Jo tehniski nav iemeslu nevirzīt uz priekšu šo dosjē. Un tad vismaz mums būtu kaut kas konkrēts, ar ko doties uz Varšavu. Paldies! Vielen Dank! Paldies, paldies, Lindai! Nākamā kolēģis. Eh, Van Brandī, un viņš arī ir eh, šeit komiteja vicepriekšsēdētājs, lūdzu. And, uh... Paldies priekšsēdētāji un paldies uh, ministra kungam par uh, prezentāciju, kā arī par to gatavību panākt vienošanos par ļoti dažādiem jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Un jāsaka, es ar nepacietību gaidu iespēju uh, sastrādāties ar Lietuvas prezidentūru, lai šīs vienošanās noslēgtu. Tēmas, ko jūs pieminējāt, ir ļoti svarīgas, tīpaši iezīmējot nākamos pasākums, lai uzlabotu mūsu ekonomikas ilgtspējīgumu. Bet ir vēl viens darbības virziens, kas ir jo īpaši svarīgs. Tas ir uh, sasaistīt e, Eiropas ekonomikas konkurētspēju ar ilgtspējīgu attīstību. Un, ja es e, lasu jūsu prezidentūras prioritātes dokumentus, tad vienā no pirmajām rindkopām ir teikts, ka jūs gribat fokusēties uz ilgtspējīgu izaugsmi. Un e, t, tieši šeit mēs redzam sasaisti starp ilgtspējīgumu un konkurenci. Es neesmu vēl pietiekami kompetents šajā jomā, jo es saprotu, ka Eiropa zaudē savas pozīcijas, investīcijas tīrajās tehnoloģijās atpaliek salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm, mēs zaudējam vadošo lomu, paraugieties uz emisiju tirzniecības sistēmu, mums tur jāatrod struktūrāls uh, reformas, lai šī sistēma reāli darbotos. Jautājums ārpus vides padomes jautājumiem. Kādas ir tās iniciatīvas, eh, par kurām jūs domājat Eiropa padomē, konkurences padomē un ekonomikas jomā kopumā, lai uzlabotu ilgtspējīgumu, jo tā ir tā cīņa, kas mums būtu jāuzvēr papildus tam, ko darām katrs eh, savā šaurajā sfērā. Tādēļ gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu iniciatīvas šajās citās jomās. Paldies! Paldies! Satu Hasi, Hatu, Satu Hasi ir koordinātore. Čermanā. Uh, uh, paldies priekšsēdētāji un paldies arī ministra kungam par to, ka uh, jūs atnācāt pie mums, lai apspriest šos jautājumus. Ministra kungs, jūs jau uzskaitījāt veselu rindu dokumentu projektus, kur ir pabeigts pirmais lasījums parlamentā Un kā Linda Makevans jau teica, mums nav daudz laika palicis, lai uh, pabeigtu darbu pie uh, šiem likumdošanas aktu projektiem šī sasaukuma ietveros. Tādēļ mums būtu interesanti zināt, kāds ir jūsu prezidentūras ambīcija līmenis. Varbūt jūs zinat to, ka vairāk kārtīgi ir pierādījies, ka mazās dalību valsts ļoti efektīvi un veiksmīgi prezidē padomē. Piemēram, pagājušajā parlamenta plenāra uh, sēdē uh, īrija tika uzteikta par ļoti efektīvu darbību prezidentūras laikā, tāpat arī Kipra pirms tam. Es gribētu dzirdēt par jūsu uh, apņēmību pabeigt eh, tos dosie, par kuriem eh, sarunas ir noslēgušās pirmajā lasījumā. Cik apņēmības gatavi jūs eh, esat vismaz mēģināt pabeigt darbu pie šiem likumdošanas aktu projektiem? Tālāk startautiskās sarunas par klimatu pārmaiņu radītajām sekām, ko pieminēja Makevans Kunze. Uh, Arī šeit būtu svarīgi zināt, kāda ir jūsu centieni un ambīcijas, jo mēs ļoti labi zinām, ka prezidentūra nākamajā klimata kop, kas ir Polija, eh, Polija nav īpaši slavena ar uh, to, ka tā būtu visambiciozākā klimata politikas aizstāve nedz Eiropas Savienībā, nedz starptautiskajā līmenī. Un es gribētu dzirdēt, ko jūs kā prezidentūra varat darīt, lai palīdzētu, lai e, šī dalībvalstu konferencē e, Varšavā būtu veiksmīga. Un Es ļoti ceru, ka vismaz e, formāli uh, Eh, šī vienošanās, kas tika eh, pa, pa, panākta starp eh, padomi un parlamentu, tiks pabeigta arī korepēr ietvaros pār emisijām no automašīnām. Tagad došu vārdu Anai Rosbachs kundzei no ECR grupas. Es priekšsēdētāju, es runāšu savā dzimtajā valodā. Sirsnīgs veicu jūs eh, komitejā, ministra kungs. Mēs eh, tiešām ļoti priecājamies eh, un ceram, ka lada sadarbība būs laba un tiešām, lai jums beigtos un sirsnīgs sveicu jūs prezidentūrā. Ceru arī, ka jūs tiešām varēsiet pabeigt veselu virkni jautājumu, kas mums ir ļoti būtiski. Es arī esmu no Baltijas jūras valsts tieši tāpat kā jūs. Un tāds ir mēs jautājums, ko tad mēs darīsim ar uh, šādu ļoti piesārņotu Baltijas jūru? Baltijas jūra ir uh, viena no pašām piesārņotākajām jūrām pasaulē, to jūs zināt tikpat labi kā es. Un, uh, Un bieži vien tiek teikts cilvēkiem, ka nevajag ēst pārāk treknas zivis, kas ir izvilktas no Baltijas jūras, tas ir pārāk saindētas. Kāda jums ir nostājā? Kā jūs grasāties eh, novērš šo piesārņojumu? Ir arī vēl citas valsts, kas atrodas Baltijas jūras, trešās valsts, piemēram, eh, Krievija, kas arī piesārņo Baltijas jūru. Ko jūs grasāties darīt? Nākamais jautājums. Kā jūs pats eh, teicāt, vai jūs vēlaties procedūras padarīt efektīvākas, jūs nevēlaties vedot papildus tehnokrātiskās šķēršļus mēs arvien vairāk pieņemam vides eh, likumus un arvien vairāk direktīvas rekos, bet eh, īsti nedarbojas to īstenošana. Mēs arvien vairāk strādā, izstrādājam vides eh, likumus, kas faktiski ir pretrunā. Šeit patiešām arī vajadzētu noskaidrot visu šo situāciju un uh, arī pilsoņiem visi šie likumi ir pārāk nesaprotami un to ir par daudz zemnieku uzņēmēji. Patērētāji, viņi neorientē šajos likumdokumos, tas ir pilnīgi nepārskatām, kā tāda džungļa tas viss ir. Tur vajadzētu patiešām uh, visu iztīriet ar asas lotu, lai cilvēki zinātu, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Tas būtu ļoti skaists uzdevums jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Jā, paldies Anē Rozbahai. Līdz ar to mēs esam pirmās kārtas beigās. Un eh, tagad es vēlētos dot jums vārdu, ministra kungs, lai jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu. Jā, liels paldies. Es pateicos iesniegi jums par eh, būtiskiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Vēlētos sākt ar jautājumu kuru uzdeva Krista par uh, mežu stratēģiju un iluk direktīvu, kas ir ļoti būtiska. Ja mēs runājam par medes, uh, mežu stratēģiju, tā ir dalībvalsts kompetence. Un šeit uh, dalībvalstu rīcība ir ārkārtīgi būtiska tādēļ mums tas ir jāņem vērā, meklējot eh, atbilstošu risinājumus. Ielūga direktīva. Nu, par to viedokļi dalās, jo šī direktīva uh, paredz 5% slieksni. Un par to dalību valstu viedoklis nav vienots, bet no otras puses tās saprot, ka ir eh, tomēr jāmeklē risinājums. Un eh, mēs kā prezidentūra centīsimies eh, turpināt diskusijas, rīkot konsultācijas un meklēt risinājumus, kas gan padomē, gan arī parlamentam būtu pieņemami. Un, protams, arī komisijai, tad visām trim institūcijām. Daži aspekti, raugoties uz jautājumu, kuru uzdeva Linda Makevana, kā Eiropa tiek saskatīti tādā globālā ietvarā attiecībā uz klimatu pārmaiņu jautājumiem. Pašlaik vissvarīgākais mums Eiropas Savienības dalību valstīm ir eh, panākt eh, kopsaucēju, veidot kopīgu vīziju Varšavā COP19, ja mums neizdosies izstrādāt eh, kopīgu stratēģiju, kopīgu nostāju, ja mūsu saruna pozīcija būs vāja, un uh, mēs nevarēsim atrast kopsaucēju par uh, nākamo konvenciju, tad viss būs ļoti sarežģīti. Protams, ka mēs viņā par to jau diskutēsim. Un tad pirms Varšavas tikšanās mēs vēlreiz eh, darīsim visu, lai mēs eh, tiešām varētu sasniegt eh, kopsaucēju. Un Varšavā mēs meklēsim ceļus un risinājumus, lai mēs 2015. gadā Parīzē varētu sasniegt tādu taustām rezultātu. Tas būs jauna klimata konvencija, kas stāsies spēkā pēc 2020. gada par uh, izmešiem no automašīnām. Šodienas situācijā. Mēs uzsāksim šo, tagad konsultācijas ar uh, citām dalībvalstīm bet pašlaik mums vajadzētu tomēr uh, noskaidrot, vai mums būs uh, vairākuma atbalsts. Vai neveidosies tāds bloķējoša minoritāte? Un ja mēs mūsu pieeju un situāciju komisijā pārbaudīsim, tad mēs uh, pieņemsim lēmumu par eh, nākamajiem soļiem, kas jāspēr atkarībā no atsevišķo dalību valstu pieejas par eh, šiem jautājumiem. Tad mēs paraudzīsimies, vai mēs padomē, vai mums arī vajadzēs sasniegt vienprātību. Nākamais jautājums bija par ilgspējību un e, Eiropas Savienības konkurences spēju. Tas ir tas ļoti būtisks jautājums, kas attiec ne tikai uz vidas aizsardzību un klimata pārmaiņām, bet arī uz citiem jautājumiem. Tas ļoti tālējošs jautājums. Padomē par šiem aspektiem notiek diskusijas. Runājot par klimatu pārmaiņām, mums ir ļoti augsti mērķi. Šeit jārunā par mūsu konkurences spējas saglabāšanu, par tā stiprināšanu. Un mēs gan padomē, gan arī dalībvalstu starpā turpināsim diskusiju. bet eh, šajās diskusijās mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas vienmēr ir kompromisu meklējums. tīpaši tādēļ, ka vajadzētu raudzīties šeit uz eh, ekonomikas tālāku attīstību. Tālāk. Jautājums, ko uzdeva Satūkundze? Vēlētos eh, galvenokārt pateikties par uzticības izrādīšanu. uzticību, kuru jūs uh, izteicāt mazajām dalībvalstīm. Jūs teicāt, ka mazās prezidējošās valstis uh, izvirz ļoti augstus mērķus. Bet katrā lēmuma pieņemšanas procesā ir nepieciešama vienošanās. Ir nepieciešams atrast kopīgu nostāju. Tādēļ, ja izvirz ļoti ambiciozus mērķus, tad ir ļoti svarīgi meklēt arī maksimālos kompromisus, lai sasniegtu pēc iespējas optimālāku problēmu risinājumu. Mums vienmēr jācenšas meklēt eh, optimālus rezultātus. un rezultātus, kas eh, panāktu vienošanos starp atsevišķām nostājām. Es pieminēju F-gāzu regulu, ABS regulu, ILUK regulu. Es pieminēju arī direktīvu par eh, vidas ietekmi, FLECT direktīvu Visos šajās jomās mēs mēģināsim sasniegt maksimālo rezultātu. Bet cits jautājums ir, kā to visu var panākt eh, kompromisu meklēšanas gaitā. Anna interesējās par eh, jautājumu par Baltijas jūras piesārņošanu. Tas ļoti būtisks jautājums mums. Paldies par to. Lietuva arī ir eh, pie Baltijas jūras, tieši tāpat kā jūsu valsts. Šie jautājumi noteikti būs mūsu darba kārtībā Lietuvas prezidentūras laikā. Mēs strādāsim pie tiem ļoti aktīvi. būs gada fórums. Notiks eh, viņā novembrī 11. un 12. novembrī. Esam ielūguši augsta līmeņa dalībniekus no Eiropas parlamenta, no citām valstīm. arī pārstāvis no vidas aizsardzības organizācijām. Lai strādātu pie Baltijas jūras piesārņojuma novēršanas jautājumiem. Vēlreiz sirsnīgs paldies par plašajiem un ļoti interesantajiem jautājumiem. Jā, paldies. Ja atļausiet eh, arī vēl Anna runāja par eh, mūsu tiesību aktu nepārtrauktību un eh, par pilsoņu uzticamību. Protams, ka likumdošanas procesam ir jābūt caurskatāmam iedzīvotājus ir jāiesaista likumdošanas procesos. Mēs ceram, ka mūsu prezidentūras laikā likumdošanas priekšlikumi būs tieši tādi, kādi tie atbilst mērķiem. Jā, tagad nākamie runātāji vienkārši nolasīšu kolēģu vārdus, kas ir pietiekušies runāt. Kunaite, Jolainen, Bas Eichhaut, Pavel Pock, dann Lubutjeska, die neue Kollegin, äh, Corinne Lepage, Justas Palaikis, Sophie Okuni. Habe ich jemand übersehen? Vai kādu esmu aizmirsis? Kolēģi Tatarella. Un uh, tad uh, es uh, noslēdzu runātāju sarakstu. Uh, Un kā pirmajā došu vārdu Radvilē Morkunātis kundzē. Labai malonu ministrą matyti. Jā, paldies. Ministra kungs, sirsnieks veica jūs vidas komitejā. Ir, protams, ļoti patīkami, ka jūs runājat lietuviešu valodā, atbildat lietuviešu valodā uz jautājumiem. Šajā pusgadā mēs cieši sadarbosimies. Mums ir pirms tam bijis ļoti tāds intensīvs sagatavošanās periods. Jūs eh, bieži runājāt par sabiedrības iesaistīšanos eh, lēmumu pieņemšanas procesos eh, vidas aizsardzībā. Es gribu šeit pieminēt Orus konvenciju. Lietuvas prezidentūras laikā tiks spērti soļi, lai šis jautājums arī tiktu pārunāts un risināts. Vēl viens jautājums ir slānekļa gāzu ieguve. Mēs gaidām komisijas priekšlikumus. Jūs teicāt, ka jūs eh, priekšlikumu jau jūlijā uh, izstrādāsiet tiesnieks, es gribētu jautāt jums, vai jūs kaut ko precīzāk zināt par komisijas plāniem, par eh, slēnekļa gāzu likumdošanas izstrādi un par direktīvu par risku novērtēšanu, ko tas rada vidē. Varbūt, ka tas eh, jau nākamajā solī, tur vajadzētu tiešām ņemt arī slēnekļa gāzes. Lūdzu, uh, runājiet pusotru minūti, citādi mēs pilnīgi atpaliksim laika ziņā, un mums ir vēl divi citi ministri šonadēļ, un arī daži būtiski balsojumi. Bas Aihokorts. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Min Paldies, priekšstādāt, paldies, ministra kungs, par to, kas esat mūsu viesis. Es atrodos šeit, saka Eihaut kungs. Uh, Arī jā, es ar lielu interesi sekošu jūsu um, prezidentūrai, un es arī ceru, ka līdz šī gada beigām varēs pabeigt uh, šo um, tematisko loku saistībā ar F gāzēm. Un interesanti, ka arī Ķīnas apgalvo, ka tā ir šīs F gāzes ir uh, interesantas un padomi jūnijā, eh, parlaments ir pieņēmis jūnijā savu um, nostāju, un es ceru, ka tad arī Lietuva iegūs certificētu, ja tā varētu sacīt, padoms nostāju. Un pāris jautājumu, kas izskanējuši jau agrāk, taču man vēl vien nav gluži skaidrs, ko jūs darīsiet. Tā tad lūdzu jūs izteikties precīzāk. Pirmkārt par tā saucamā backloading. Black Parlaments to ir pieņēmis, Matijas Grūti pat apgalvoja, ka viņš esot gatavs vadīt sarunas vasara. Tātad mans jautājums, vai varam sagaidīt padomes nostāju pirms vasaras tālāk eh, diskusijas 2030 skaidrs, ka parlaments vēlas trīs mērķus, ko parla, eh, padomu darīs, lai būtu skaidra nostāja vēl rudenī jo mums skaidrs arī starptautiskā līmenī ir jārīkojas. Un es gribētu, lai būtu skaidrākie plāni. Un tad vēl CO2 un automobiļiem man gluži nebija skaidrs, jo pastāv taču vienošanās par CO2 un automobiļu. Mums vienīgais, kas jādara, ir par to jaunies korepēri. Vai arī šajā kontekstā Eh, Lietuvas prezidentūra var mums apgalvot, ka mēs balsosim par to koraperā pirms vasaras. Vācijā būs vēlēšanas, taču tā nav mūsu problēma, un arī e, BMW e, taču sponsorē Lietuvas prezidentūru, bet tam, protams, ar šo nav nekāda sakara. Paldies. Nākamais runātājs ir Pāvils Poks. Sure, thank you, <laughs> minister. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs. Esmu gandrīz, ka esat mūsu viesis, jo mūsu valsts bija pirmā valsts, kuras apmeklēju pēc dzelzs priekškara krišanas, un atceros, cik skaisti ir daba jūsu valstī. Tāpēc esmu priecīgs no jums sirdēt, ka sugu direktīva būs viena jūsu prioritātēm komisija daudz gadus gatavo šo direktīvu, un tā tagad ir aizkavējusies par vairāk kā veselu gadu. Un tas ietekmē arī parlamentu darbu. Patiesībā jūsu prezidentūra ir trešā prezidentūra, kurai es lūdzu šo procesu pātrināt. Ir arī nopietnas problēmas ar Herakliomu Susnovski jūsu valstī. Manā valstī te ir problēma šādā pašā līmenī ar Mociānu Ja jūs apspriedīsiet šo tematu jūsu prezidentūras laikā, tad komisija tūlīt šis temats būs jānodod eh, parlaments ziņā. Pagājušajā mēneša laikā ar komisāru Patočniku apspried šo tematu vairākas reizes, taču nekas nenotika. Mans jautājums ir šāds, vai jūs vēlētos veikt eh, ietekmīgu spiedienu šī temata tālākai virzībai? Paldies! Paldies! paldies es gribētu, gribētu sveikt vēl apakšā tā grupu sirsnīgi. Viņi sēž pēdējā rindā, dāmas un kungi, Viņa ir lauksaimnieka no Tūras reģiona. Sirsnieks veicu, viņa ir šodien pie mums, un uh, Sofija Okunī viņus ir ielūgusi šeit, Eiros parlamentā. Šodien viņa Briselē viesi. Sirsnieks veicu jūs. Tālāk turpinām ar kolēģi Ļubačevs kundzi. Lūdzu. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos novēlēt sekmes jaunai prezidentūrai un ceru, ka apvienot Eiropas parlamenta un padomis spēki panāks progresu vides jomā kopumā. Lai panāktu sekmes visos lēmumos un tematos kas ir jā, jāpabeidz. Ministrs kungs, jūs par vienu no savām prioritātēm uh, nosaucāt atkritumu direktīvu un atkritumu tematloku vispār. Es vēlētos izsaukt vēl vienu ar atkritumiem saistītu problēmu. Te ir runa par atkritumiem jūrā, okeānos un vispār ūdens ceļos. Es uzskatu, ka tā ir ārkārtīgi nopietna problēma, un tā milzīgi ietekmē vispār globālo vides situāciju. Mans jautājums balstās uz to faktu, ka esmu dzimusi Bulgārijā. Bulgārija ir robežas ar Melno jūru, un Melnā jūra ir daļa no Eiropas Savienības ārējām robežām. Vēlos uzzināt, kā esat paredzējuši stiprināt savus centienus jūs prezidentūras laikā, lai apkarotu. Um, atkritumu, atkritums jūrā. Kā jūs esat paredzējuši tos uzraudzīt, ievākt statistikos datus un kontrolēt šo parādību? Mēs visi taču zinām, ka eh, pie jūs reģiona ir ekonomiski attīstīta, tur ir liela galvenās ostas, līdztekus eh, tam tur arī ir daudz turistu. Lai nodrošinātu spēcīgu ekonomisko izaugsmu, mums ir nepieciešams panākt līdzsvaru. Uh, un ļoti stingras prasības attiecībā uz tiesību aktiem jūras atkritumu jomā. Paldies, Paldies Ļupčevs kundze. Nākamā ir Korina Lepāša. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, ministra kungs, kā saka mūsu viesi šorīt. Pirmais punkts, es gribu uzsvērt, cik nepieciešams jums jau to atgādināja mūsu priekšsēdētājs, ka ir jābalto, jābalso par vienošanos par automobiļiem. Nav nekāda iemesla atkāpties no tā, mums ir jā, jāpaliek pie savas stingrības, arī padomē. Otkārt, gribu atgriezties pie klāsas kungas jautājumu par uh, zemes izmantojumu maiņu. Jūs zināt, ka būs balsojums sēdni komitē par to rīt. Ministrs kungs, es nevisai sapratu. Uh, Eh, to, ko jūs minējāt par 5% eh, meža platības pieaugumu. Es to tekstā īsti neredzēju. Es saprotu, ka jūs interesē šis ailok, tātad zemes izmantojuma netiešās izmaiņas. Mēs eh, pieprasām te konkrētu metodoloģiju un ietekmes novērtējumu degvielai otrai, otrajā paudzē, lai būtu pārliecināti, ka mūsu izvēle ir pareiza. Paldies! Paldies, nākamais Justas Paleckis. Paldies, priekšādātāji. Cienījamais ministra kungs. Sirsnieks veica jūs mūsu komitejā. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka vides ministrija Lietuvā tiek uh, ļoti kritizēta, bet šodien tā ir ministrija, kas tiek slavēta. Šo atbalstu, kur izteikuši iedzīvotāji, tas ir palielinājis vēl vairāk tādēļ, ka tā ir iztenojusi, uzsākusi dzīvojamo bloku renovāciju. Tas ir svarīgi jaunu darba vietu radīšanai, ekonomiskajā attīstībā. Es gribētu jūs jautāt, cik lielā mērā jūs eh, pieredzi no citām dalību valstīm esat izmantojuši, īstenojot šo renovāciju remontu programmu. Kādus priekšlikums jūs varat izteikt citām dalību valstīm? Paldies! Sofija Okunī, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kā uzteicāt arī manas grupas klātbūtni. Jā, mm, vēlos pateikties arī tiem apmeklētājiem, kas apmeklē parlamentu, jo viņi var pašvaldību ievēlētie deputāti vai arī um, eh, NVO pārstāvi. Paldies, ministrs, kas esat mūsu viesi. Gribu pievērsties ļoti jutīgam jautājumam. Eiropā parlamentā un arī manā valstī ir diskutabs jautājums par slānekļa gāzi. Jūsu valstī Lietu, Lietuvā ir paredzēts diversificēt savus enerģijas avotus. Un šķiet, ka jūsu valstī ir atrodama slānekļa gāze pietiekoši lielā apjomā, kas apmierinātu uh, vajadzības 30 gadu periodā. Un tāds lēni gāzi jūsu valstī izraisa interesi. Šīs rezerves uzskatāms par um, labvēlīgām investīcijām un Jūs esat sākuši izpēti Silute reģionā. Nē, esmu pārliecināta, ka pareizi izrunāju šo nosaukumu. Es nerunāju brīvi lietviešu valodā, galvo Okonī kundze. Taču sabiedrības viedoklis par šo tematu nav viennozīmīgs. Mēs baidāmies tātad vispār. Um, sabiedrība baidās no hidrauliskās uh, šelšanas, no uh, Uh, grunsu, no tās ietekmes uz grunsūdeņiem. Kāda ir jūsu valdības nostāja par šo jutīgo tematu? Paldies! Paldies! Tālāk. Tātad Rēles kungs. Signor Ministro, benvenuto nella nostra. Priekšsēdētāja kungs saka, Tatarēles kungs, esat sveicināti mūsu komitejā. Es vēlu Lietuvas prezidentūrai visu to labāko. Ir viena problēma, uz kuru grib jums norādīt. Ministra kungs, ir eh, viena problēma, pavisam vienkārši jautājums, uz kuru grib jums norādīt. CO2 izmeši no komerciāliem automobīļiem. Šis temats ir eh, tā kā noslēdzies, nedomāju, ka te pastāv kaut kāds rītīgi jautājumi. Īrijas prezidentūras laikā sarunas ir noslīpējušās un neredz nekādu iemeslu, kāpēc uh, šo lietu nevarētu galīgi pabeigt nākošajā padomu sanāksmē 17. jūlijā. Vai jūs varētu mums pastāstīt, ka tieši tā arī notiks? Paldies, priekšstādātāji! Paldies! Līdz ar to esam pabeiguši šo runātāju kārtu. Es jau jums to teicu sākumā. Jā, jūs runājat par CO2 un automašīnām, ko pieminēja arī Tatarēlis kungs, eh, arī par viegliem mašīnām. Uh, Es domāju, ka politika un mēs kā institūcija un uh, mēs visas trīs institūcijas uh, darītu pareizi, ja mēs jau saulēcīgi izveidotu ietvaru nosacījumus, lai visi varētu to ņemt vērā. Un tādēļ ar interesi uzklausīsim, kā tā padomē ir notikusi attīstība šajā jautājumā. Varētu jūs mums to paskaidrot. Mirzas kungs, jums noslēgumā vārds. Paldies! Lies paldies! par jūsu jautājumiem, cienējamie komitejas deputāti. Es ļoti priecājos par to, ka jautājumu ir tik daudz, un uh, gribu arī priekšstādātam jautāt, vai varbūt uh, varam jau nākamo sanāksmu ieplānot. Visi šie jautājumi ir uh, ļoti interesanti, svarīgi, un uh, ir. Uh, skaidrs, ka risinot šos jautājumus nākamajā pusgadā mums būs cieši jāsadarbojas. Paldies Radvilē par eh, viņas uzdoto jautājumu par Orus konvenciju, par eh, slānekļa gāzi, par Orus konvenciju. Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks. Komisija 2003. gadā jau izstrādāja priekšlikumus, bet tie neguva atbalstu toreiz. Sabiedrības iesaiste. Ir uh, jāaktivizē, bet priekšnosacījums tām ka komisija pārbaudiet vēlreiz savus priekšlikumus. Un tad, kad atkal tā tos būs izstrādājusi un iesniegs, tad tie tiks uh, izskatīti, bet eh, pagaidām šādu jaunu komisijas priekšlikumu nav. Par šlānekļa gāzi. Par to. Runāja daudzi deputāti, Šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Es pirms uh, mūsu prezidentūras uh, satikos ar uh, vidas ministriem no visām dalībvalstīm un diskutēju ar viņiem par šo jautājumu. Šis jautājums ir sarežģīts. No vienas puses tādēļ, ka tas ir ekonomiski ļoti svarīgs Tas nodrošina enerģētisko un ekonomisko neatkarību. Piemēram, ASV pēc slānekļa gāzes ieguves enerģijas eh, cenas varēja samazināt vairāk kārt. Un otrs puses mums šeit ir eh, runa par eh, vidas aspektiem, jo iespējams, ka šeit ir negatīva ietekme uz vidi, no kuru, kuru vajadzētu novērst. Diskusijas par to notiek visās dalību valstīs. Tādēļ mēs darba kārtībā neformālās tikšanās laikā 16. un 17. jūlijā esam iekļāvuši slā, slānekļa gāzes jautājumu. Mēs ceram, ka šīs diskusijas neformālās tikšanās laikā palīdzēs arī komisijai izstrādāt savu nostāju Mēs ceram, ka būs komisijas priekšlikums nākamajā rudenī par uh, slānekļa gāzu ieguves zondēšanu. Šeit ir izsludināts konkurss, un uh, mēs esam ieinteresēti, lai vidas kritērija, vidas prasības tiktu ievērotas. Protams, kā mēs jautāsim arī sabiedrībai, vai tā piekrīt. Un tikai tad mēs eh, spērsim konkrētos soļus. Mēs ļoti piesardzīgi rīkojamies. Mēs eh, šajā jautājumā nesteidzamies un neko īpaši tā sasteidzināt nedzinām uz priekšu. Uh, Pāsakungs runāja par F gāzēm. Šā uzsautos darbus jau mēs turpināsim. It īpaši īrijas veikto turpināsim. Šīs juridiskās normas ir eh, ļoti būtiskas, tīpaši starptautiskā līmenī, jo šeit ir saistība arī Monreāls protokoliem. Mēs aktīvi strādāsim pie šī jautājuma. Tas ir viena no būtiskajām mūsu prezidentūras prioritātēm. Tas atcīmēs backlounding pēc uh, balsojuma parlamentā. Un pēc uh, viedokļu izstrādes attiecīgās institūcijās mēs darbu, darba grupās turpināsim pēc tam, kad uh, būsim uzzinājušas uh, dalību valstu nostājas. Un, protams, ka mēs darīsim visu, lai arī šajā jautājumā panākt progresu un lai sarunas ar parlamentu tiktu drīz uzsāktas. Mums vēl ir jāuzklāst dalību valstu viedokļi, bet, protams, kā mēs strādāsim ar nepieciešamo enerģiju. CO2 išmetimas iš. Par uh, izmešu gāzēm no automašīnām un no vieglajām automašīnām. Daži deputāti uh, uzdev jātājs par mūsu perspektīvu. Vispirms mēs vēlamies eh, šeit eh, konstatēt, kāda ir faktiskā situācija padomē. Un kā jau es teicu, mēs plānojam 17. jūlijā koriperu laikā sarīkot diskusiju par šo jautājumu, lai mēs vēlreiz varētu noskaidrot, kādas nostājas eksistē un kādi ir eh, padomes viedokli šajā jautājumā. Mēs kā prezidējošā valsts darīsim visu, lai šis jautājums arī tiktu virzīts uz priekšu, bet uh, mums ir vajadzīga dalību valstu vienošanās, vienotība šajā jautājumā. politika klimata pārmaiņu jomā un enerģētikas politikas jomā līdz 2030. gadam. Komisija ir uh, izstrādājusi zaļo grāmatu par stratēģiju līdz 2030. gadam. Lietuva sarīkos uh, publiskas konsultācijas par eh, stratēģijas eh, prezentāciju līdz 2030. gadam. Par šo jautājumu mēs septembrī grasāmies rīkot diskusiju neformālajā enerģētikas eh, sanāksmē, enerģētikas ministru sanāksmē. Atkāruši vēlreiz. Lietuva organizēs uh, publiskās konsultācijas par politiku un par uh, stratēģijām darba grupu līmenī un ministru padomē. Nozinās. Mhm. Ir e, e, e, Pavel dėl invazinių rūšių. Iš tiesų. Jautājums par svešajām invazīvajām sugām. Kiekvienos e, biologinė. Paldies. Bet... Jā, jāsadzird šis jautājums, lai saklabātu bioloģisko, sugu bioloģisko daudzveidību dalību valstīs. Tādēļ ir svarīgi runāt par šo būtisko jautājumu. Tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Mēs aktīvi strādāsim pie šī temata. Kolēģi no Bulgārijas uzdev jautājumu par uh, atkritumiem uh, jūrā un uh, ūdeņos. Uh, pusdienu laikā mēs runājam par Melnās jūras piesārņojumu. Šīs diskusijas laikā tika pārunāti daudzi būtiski jautājumi. Protams, ka šo atkritumu problēmu ir jārisina. 2014. gadā būs eh, vides direktīvas, eh, atkrituma direktīvas eh, pārbaude. Un tad uh, būs runa arī par šiem jautājumiem. Par uh, izmešiem par gāzēm no viegliem automašīnām. Mums vienlaikus bija tāda stingra, bet arī elastīga nostāja. Tas ir priekšnoteikums, lai mēs sasniegtu pieņemamu rezultātu. esam ļoti ambiciozi, drosmīgi, bet, protams, ka mums ir eh, nepieciešama arī zināma elastība, lai mēs varētu sasniegt konkrētus rezultātus. Dėl uh, eh, uh, eh, Korin, dėl Ailuko, dėl Lietuvos. Korins jautājums par Ailuko direktīvu mēs centīsimies sasniegt ilgspējīgu risinājumu. Ir vairāk priekšlikumu par šo jautājumu, bet mēs centīsimies panākt risinājumu, kurā būs ņemtas vērā visu trīs institūciju nostājas. Mēs uzmanīgi sekojam diskusijai par šo tēmatu. par šo direktīvu. Mēs ceram un gaidām ar lielu interesi, kāds būs balsojums komitejā. Protams, ka diskusijas padomē turpināsies, un uh, mēs meklēsim pieņemamu risinājumu, lai mēs uh, varētu sasniegt rezultātus Paldies kolēģim Paleckim par uh, to, kā viņš sveica mūs šeit parlamentā, un arī par jautājumu, ko viņš uzdeva par dzīvojamo māju renovāciju un remontu. Šīs sanācijas pro programmas, tas ir ļoti ekonomisks jautājums, jautājums, kas ir saistīts ar enerģētikas taupīšanu. Mēs esam tikuši prom no šāda, no šāda stagnācijas. Tā lieta sākus virzīties uz priekšu. Mēs esam izmantojuši Vācijas un citu valstu pieredzi. Mēs esam izsvēruši visus priekšrocības un visus trūkumus, kādi eksistē. Protams, ka mēs mūsu pieredzē labprāt dalītos arī ar citām valstīm, ja pastāvē šāda vēlēšanās. Sofija par uh, slānekļa gāzi un uh, par slānekļa gāzes ieguvi Lietuvā. Es tādos lielos vilcienos jau pastāstīju, ka ir uzsākušās diskusijas ar sabiedrību, bet, uh, lai mēs varētu sasniegt ekonomikas un vidas politiskos mērķus, ir nepieciešama sabiedrības diskusija un vienotība starp visām iesaistītiem pusēm. Mēs Lietuvā to cenšamies panākt, un mūsu prezidentūšu laikā mēs neformālā līmenī vēlreiz pie tā atgriezīsimies un meklēsim labākos iespējamos risinājumus. Tālāk bija jautājums no Tatarēlas kunga puses. Es atvainojos, ka es eh, jūsu vārdu nepareizi izrunāju. Izmešu gāzes no vieglajām mašīnām. lai izvairītos no nevēlamiem risinājumiem, mūsuprāt, vispirms vajadzētu apsēsties pie sarunu galda padomē un meklēt uh, gudrus, viedus risinājumus. Kā prezidentūra mēs uh, meklēsim tādus piesardzīgus un viedus risinājumus, bet tam mums ir uh, vajadzīgs panākt dalību valstu piekrišanu kopā ar komisiju un parlamentu. Tā mēs ceram, mēs varēsim sasniegt visus rezultātus. Sisnieks, paldies jums par eh, jūsu jautājumiem. Un sisnieks, paldies. Pateicos jau iepriekš par to, ka jūs sniegsiet mums arī turpmāk atbalstu un esat gatavi ar mums sadarboties, jo tikai kopā strādājot un cenšoties, mēs varēsim sasniegt mūsu mērķus un uh, kopā strādājot, mēs panāksim skaistāku un labklājīgāku Eiropu. Sirsnieks, paldies! Paldies, ministra kungs, par prezentāciju un arī par uh, detalizētajām atbildēm uz jautājumiem jo mēs tiešām, tas, tas sakot, neatkāpāmies un uh, nepadevāmies un turpinājām jautāt un jautāt. Es zinu, ka par, piemēram, par vieglajām mašīnām tas uh, nav jūsu uh, kompetencē. Es zinu, ka uh, tas jautājums tiks lēmts citur, bet uh, arī Rīgas prezidenta to jau risināja. Es zinu, ka es, mēs nesam at savu atbildību to, kas mums šeit parlamentā, tas ir sarežģīti. Cerams, ka tur būs. Uh, iespējas panākt ātru vienošanos, jo citādi es varu teikt, ka citiem dokumentiem, citiem trialogiem tas var atstāt ļoti smagu ietekmi, sliktu ietekmi. Mēs vairs nebūsim gatavi tad, ja netiks ievērotas vienošanās, vai ja pastāv risks, ja kāda viena vai divas dalībās pēkšņi visu apstrīd, ka tas vairs nebūs tik vienkārši ar mums runāt. Uh, Un ja mēs esam jau snieguši viens otram roku, un darījums ir darījums, uz to ir jāvar paļauties, nevar tā, ka pēkšņi kāds kaut ko maina. Tā kā jūs to varat droši pateikt arī padomē, pasakiet to saviem kolēģiem, jo citādi tas uh, ilgtermiņā raugoties, tas tiešām traucēs uh, savstarpējo paļāvību, uzticību, un tad, ja, kād, ja ir vienošanās, un ja pēc 24 stundām pēkšņi tas vairs nesot spēkā, tas neveido savstarpējo uzticamību, bet tieši otrādi. Es vēlu jums personīgi izturēt šo laiku nākamos sešus mēnešus, un uh, lai jums veicas, mēs, uh, mums ir ļoti lielas cerības uz jūsu padomus prezidentūru, jo nākamajos uh, sešos mēnešos ir eh, vairāk jautājumu, kur tiešām vairs nav palicis laiks. Eh, un tādēļ no jūsu valsts, no jūras padomas prezidentūras ir atkarīgs, ka jūs daudzas jautājumus virzīsiet līdz eh, mērķim un lai tiešām būtu šie likumdošanas priešlikumi, būtu noslēgti. Un jūs, jums ir izdevīgi parādīt, ka Eiropa var strādāt, tā darbojas Un uh, jums personīgi un jūsu panās prezidentūrā ir ļoti liela atbildība. Visu labāko un uz labu sadarbību. Ačiū, ačiū gerbamas e, pirmininkė, mes tikrai prižadam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, apsolām jums, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai risinātu dažādus jautājumus, arī jautājumu par uh, izmešu gāzu emisijām, un mēs uh, centīsimies panākt maksimālu rezultātu un uh, visu trīs institūciju vienošanos. Vienošanās ir vissvarīgākais, un sadarbība ir uh, ārkārtīgi būtiska. Mēs kā Eiropas Savienības padomas prezidentūra uh, tiešām strādāsim ambiciozi. Paldies! So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin. Rot Bērente skundze uh, eh, izteiksies par nākamā darbu kārtības punktu, bet tas mums ir citi ir jāatliek, jo kolēģi Jūta Hauga ir citā sanāksmē un uh, mums uh, šo darbu kārtības punktu ir jāatliek. Mēs turpināsim darbu 11. Mums būs veselības ministrs, nē, lauksaimsies ministrs. Šoreiz tā būs runa par daudzgadu finanšu schēmu. Līdz 11. mēs tagad pārtraucam sanāksmi. Diemžēl savādāk nav iespējams. Mēs mēģinājām to organizēt savādāk, bet šo pēcpusdienu pēc tam būs uh, arī par, uh, būs tālāk balsojums arī par tabaks uh, dokumentu. Paldies! So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Äh, mēs kolēģi un kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, tā pamazām palēnām. Tā kā mēs atkal varēsim sākt darbu, un tagad tas būs piektais darba kārties punkts. Sirsnieks veicu mūsu vidū šeit uh, lauksaimniecības ministru no Lietuvas Republikas profesi, profesoru Vigīlijus Juknas kungu. Sīsnieks veicam jūs, un eh, jūs varēsiet uzreiz uzsākt savu prezentāciju, pēc tam uzdos jautājums koordinātori, pēc tam pārējie kolēģi. Mums eh, ļoti daudz nākamajā pusgadā ir iekļauts darba kārtībā lielā pakete par eh, lauksamcības reformu. Pie tā tiek strādāts, bet ir arī politiskā vienošanās. mēs e, visu pārtikas produktu ķēdi ir jautājums un e, par nepareizajām etiķetēm, nepareizajiem maķējumiem pārtiks produktiem. Tas ir tāds mūžīgais jautājums pie mums komitejā. Mums ir arī ziņojums, pie kā tiek strādāts. Sofija Okuniekundze ziņojums. Tur ir runa arī par to, kā mēs apiesimies nākotnē ar klonētu gaļu un parlaments eh, šajā jautājumā ir ieņems ļoti skaidru nostāju. Es ar interesi gaidu, kad eh, komisija nāk klajā ar priekšlikumu par klonētu gaļu. Mēs eh, vislabprātāk no parlamenta puses gribētu, lai būtu skaidrs marķējums pašreizējā likumdošanā, līdz kamēr būs jauna likumdošana. Ir vēma no komisijas puses sagatavot paziņojumu, tas ir viss labi un jauki, bet mēs šeit vidus komitejā NV Mums ir vesels skapis pilns ar paziņojumiem un uh, deklarācijām, bet visbiežāk tām ir kopīgs viens, proti, kā tie ir tādi nesēkti čeki. Un uh, tādēļ mēs gribētu, lai būtu ļoti skaidrs, nostāda skaidri noteikumi, kas būtu iekļauti likum, likumos. Tagad vēlētos dot jums vārdu jūsu prezentācijai, un pēc tam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 Jūs komitejā izklāstījat uh, Lietuvas prezidentūras prioritātes par tiem jautājumiem, par kuriem ir atbildīgi jūsu komiteja. Padoms prezidentūra Eiropas Savienībā. Un 1. jūlijā Eiropas Savienībā 28 valstis, tas nozīmē mūsu valstī vēsturisku izaicinājumu. Vienlaikus tas mums sniedz lielu iespēju iespēja parādīt, kā arī maza valsts var strādāt efektīvi un risināt aktuālas problēmas. Padomas prezidentūra ir ļoti liela atbildība. Mēs esam gatavi uzņemties šo atbildību. Mēs mēģināsim būt godīgi starpnieki lēmumu pieņemšanas procesā. Mēs uh, centīsimies nodrošināt nepārtrauktību un iesaist visu partneru šajā procesā. Mūsu mērķis ir eh, panākt efektīgu, mērķiecīgu prezidentūru un eh, mūsu mērķis ir radīt eh, augošu, atklātu Eiropu. Es kā ministru padomas priekšsēdētājs satrabošos jums konstruktīvi, kā likumdošanas eh, institūciju un mūsu partneru institūciju. Un kopā ar jums es mēģināšu sasniegt pēc iespējas labāko rezultātu Eiropas Savienības pilsoņiem. Es vēlētos piekrist eh, manam kolēģim, vidas ministram Mazuronis kungam un eh, pastāstīt, kādas prioritātes ir Lietuvas prezidentūrai. Mums ir jārada uzticama, augoša un atklāta Eiropa. Tas nozīmē finanšu stabilitātes veicināšanu, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, ir ja tīpaši jauniešiem, iekšē tirgu stiprināšanu un eh, reģionālās drošības saglabāšanu. Mēs uh, uzņemamies ar pilnu atbildību prezidentūru visās jomās Eiropas Savienības politikā. Mēs strādāsim pie svarīgiem lēmumiem ar mērķi panākt patiesu progresu. Tagad vēlos runāt par svarīgākajiem jautājumiem manā kompetenci jomā. Lietuva pārņem padomus prezidentūru svarīgā laikā, kurā notiek eh, jaunās finanšu schēmas eh, sagatavošana un tiks pieņemts svarīgi lēmumi. Mums vajadzētu paturēt prātā vissvarīgākos mērķus, proti ilgspējīgas, inovatīvas un vidē draudzīgas lauksaimniecības un zivsaimniecības eh, attīstība Eiropas Savienībā. Pirms dažām nedēļām tika panākta starp institūcija vienošanās par uh, KLP reformu. Mūsu mērķis ir uh, savlaicīgi pabeigt uh, likumdošanas paketi par KLP reformām mūsu uzmanība galvenokārt tiks eh, pievērsta dažādām pārejas normām, kas attiecas uz eh, dažām KLP reformas aspektiem. Šiem noteikumiem tiem ir jānodrošina eh, slīdoša pārēja KLP no pašreizējās finanšu schēmas uz jaunajām tiesību aktiem, kas eh, padara iespējamu KLP reformu, kas attiecas uz eh, kopīgās eh, zivsarmecības politikas reformu. Mūsu lielākā uzmanība ir pievērsta noslēdzošiem darbiem un īstenošanas procesa uzsākšanai. Politiskā vienošanās par kopīgās zivsarmecības politikas reformu un eh, par eh, kopīgo tirgus organizāciju zivsaimniecības produktiem un akvakultūras produktiem. Šie darbi tika uzsākti um, īrijas prezidentūras laikā, un tur tika panākt labi rezultāti. Tagad būs politiska vienošanās par uh, Eiropas jūras un uh, zivsaimniecības fondu. No nu, šī fonda 2014. un 2020. gadā tiks finansēta jaunās zivsaimniecības politikas īstenošana un ilgspējīgas eh, zivsaimniecības un akvakultūras eh, politikas eh, finansēšana. Tālāk par pārtikas produktu nekaitīgumu, dzīvnieku labturību un augu labturību. Vērētos eh, atbalstīt komisijas eh, priekšlikumu paketē par pārtiks produktu ķēdi. Šī pakete ietver eh, dzīvnieku labturību, augu aizsardzību un augu vairošanas materiālus, pārtiks produktu nekaitīgumu un arī kontroli un finansējumu attiecīgiem līdzekļiem šajā jomā labas likumdošanas normas šajā jomā, tiesību aktu īstenošana un kontrole ir īpaši būtiski. Ja mēs vēlamies uh, saglabāt uh, patērētāju un mūsu tirdzniecības par partneru uzticību un arī to atgūt, tas ir arī svarīgi ilgspējībai pārtiks produktu ražošanā. Eiropas Savienībā mums ir uh, visstingrākie standarti pārtiks produktu nekaitīgumu jautājumā bet eh, pēdējā laikā ir bijušas vairākas krīzes ar eh, marķējumu un ar viltojumu skandāli ir bijuši. Ir eh, bijušas arī infekcijas, un tādēļ arī mums vajadzētu turpināt modernizēt tiesību aktu šajā jomā. Kā jūs zināt, mums pašlaik ir apmēram 70 tiesību akti par pārtiks produktu ķēdi. Ar jauno priekšlikumu no Eiropas komisijas šis eh, skaidrs tiks samazināts eh, uz piecām regulām par dzīvnieku labklājību, par augu aizsardzību, regula par eh, augu vairošanās materiāliem, par kontrolēm, dzīvnieku barībā un pārtikā, un administrācija visās jau pieminētajās jomās. Es tagad īsi runāšu par eh, visām regulām. Jaunajā regulā par eh, dzīvnieku labturību. Mēs vēlamies eh, labāk noregulēt dzīvnieku labklājību Eiropas Savienībā. Mēs šeit runājam par, par principu, kā preventīva darbība ir labāka rīcība nekā slimību ārstēšana. Mēs eh, vēlamies izstrādāt kopīgus standārus, kopīgu sistēmu, kas palīdzētu konstatēt eh, dzīvnieku slimības, tās aktīvāk kontrolēt un novērst slimību izplatīšanos. Regula par eh, augu veselību šeit mēs eh, radām jaunas normas, lai veicinātu augu un augu ražojumu aizsardzību, lai novērstu kaitēkļu izplatīšanos Eiropas Savienībā. Regula par eh, augu vairošanas materiāliem šīs uh, regulas mērķis ir panākt elastīgāku un vienkāršākus noteikumus sēklu un augu pavērošanas līdzekļu laišanu tirgu, ņemot vērā sēklu ražošanu, meža ražošanu, sugu daudzveidību un zinātnisko sasniegumu šajā jomā būtiska joma no šīs eh, paketes ir regula par eh, dzīvnieku barības un cilvēku pārtīkas kontrolēm. Ar šo priekšlikumu mēs mēģinām modernizēt kontrolas sistēmu un to vienkāršot. Šī kontrolas sistēma būs saistoša visām dalībvalstīm. Tādā veidā mēs mēģinām radīt uzticību visā dzīvnieku barības un pārtikas produktu ražošanas ķēdē. Pēdējais priekšlikums šajā paketē ir priekšlikums eh, regulai, kurā būtu iekļautas normas eh, izdevumu administrācijā, dzīvnieku labklājībā un pārtiks produktu ražošanā 2014. un līdz 2020. gadam. Ir runa par finansējumu dalībvalstu programmām. Un eh, tas ir domās, lai mēs būtu rīcības spējīgi krīzes apstākļos kas attiecas uz eh, izdevumu pārvaldību, mēs eh, pārniesim darbu no nu mūsu īrijas kolēģiem. Šis priekšlikums tika iesniegts vienu mēnesi vārā nekā citi priekšlikumi no šīs paketes. Tas nozīmē, ka šo priekšlikumu saņēmām tikai šī gada jūnijā. Mēs saprotam, ka mums eh, ir jārunā pēc iespējas ātrāk par šo priekšlikumu, jo tas ir aizkavējies, tādēļ mēs mēģinām pēc iespējas ātrāk panākt politisko vienošanos par šo jautājumu. Un mēs ceram, ka jūs, kā deputāti šajā komitejā, atbalstīsiet mūs tagad par medus direktīvu. Mēs eh, no īrijas prezidentūras uzsāktos darbus turpināsim. šajā direktīvā ir uh, runa arī par ziedputekšņiem, un šis jautājums ir uh, jārisina arī jūsu komitejā. Jūs zināt, ka jūs, ka jūs esat jau pasūtījuši ietekmes novērtējumu, mēs gadam arī uh, šī ietekmes novērtējuma rezultātus. Pēc tam mēs uh, uzsāksim starpinstitūciju sarunas par citiem priekšlikumiem, kas nākuši no Eiropas komisijas. Mēs mēģināsim uzsākt uh, sarunas arī par dzīvnieku zāļu direktīvu par dzīvnieku barības, par higienas paketes pārstrādāšanu un dzīvnieku audzēšanas e, normām, gan arī par jautājumu par e, dzīvnieku klonēšanu, lai ražotu no šiem dzīvniekiem e, pārtikas produktus. Mēs strādāsim arī par priekšlikumu par informāciju un uh, noiet nu, veicināšanu pārtikas uh, produktiem, un mēs mēģināsim ar šiem priekšlikumiem uh, virzīties uz priekšu. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums stiprinās ražotāju organizāciju lomu un sniegs iespējas jaunas eh, sarunu vešanas iespējas augļu un dārzeņu sektorā. Mēs virzīsim tālāk arī sarunas par priekšlikumu par uh, normām augtņotāšanas sektorā. Cienījamies priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Šādā veidā es esmu izklāstījis svarīgākās uh, prioritātes uh, Lietuvas uh, padomas prezidentūrā lauksaimniecības un zivsaimniecības politikā. Kā jūs redzat, mēs eh, patiešām ļoti daudzus aktuālus jautājumus krasāmies eh, kopā risināt. 2013. gads ir eh, Eiropas pilsoņu gads. Tādēļ mums ir jāizteno un jāapzinās mūsu atbildība pret pilsoņiem un visiem kopā jāstrādā pie tā, lai mēs pēc iespējas labāk sasniegtu labus rezultātus. Sirsnīgs paties par uzmanību un labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs. Mēs uzsāksim diskusiju kārtu ar koordinatoriem, kā pirmā runās Linda Makevana. Kaina. Ah, Dagmar Rotberend. Dagmar Rotberenda. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Jūs uh, ļoti daudz stāstījāt par eh, jūsu prezidentūras plāniem. Varbūt jūs varētu arī man pateikt, cik eh, lielā mērā pavirzījies darbs uz priekšu darba grupās, jo pusgads tas visiem ir ļoti mazs laiks, un tas, ko jūs uzskaitījāt, jūs to visu nevarēsiet izdarīt man nav jāskatās ar lupu, lai to visu, vai, vai jāzīrē kafijas biezumos, lai to visu jau pateiktu. Varbūt jūs varētu pateikt, kas tiešām ir jūsu galvenais fokus, kas ir jūsu prioritāts, kur jūs tiešām cerat panākt rezultātu. Gribēju pateikt par diviem punktiem, patiesi pat trim. Pirmkārt, jūs runājāt par priekšlikumu, par eh, dzīvnieku klonēšanu. Priekšādātājs savā sākuma runā to jau pieminēja bet eh, jūs, diemžēl, par to neko neteicāt. Mēs zinām, ka komisija ir, eh, tā ir pienākums kādu laiku, jau ilgāku laiku izstrādā priekšlikumu. ASV valdība savā mājaslapā publicē, ka komisija nemaz negrasās to darīt, ka brīvās tirniecības nolīguma ietvaros nebūs priekšlikuma par dzīvnieku klonēšanu. Varbūt, ka jūs no jūsu aktuālās informācijas varat pateikt, vai jūs esat pārliecināts, ka kaut kas tomēr būs par to. Es labprāt no jums uzzinātu, vai jūs eh, arī tāpat kā parlaments uzskatāt, ka klonētu dzīvnieku produkti ir jāmarķē, ja tie parādās tirgu, lai patērē paši varētu pieņemt lēmumu, vai klonētu produktu uh, dzīvnieku produktu viņi grib lietot vai nē. Jūs runājāt par šiem iestāžu kontrolēm, pārtiks produktiem un dzīvnieku barības kontrolēm. Ļoti ilgi jau šāds norma pastāv, tas nav nekas jauns. Bet, diemžēl, dalību valstīs tas netiek īstenots un ievērots. Tā ir patiesā problēma, tieši tāpat kā par dzīvnieku pārtiks eh, barības kontroli. Kamēr ir viss šīs sērgas, uh, Daudzos tādā valstīs nav nekādas kontrolas, vai ir ļoti maz un ļoti atšķirīgi. Tas tiek īstenots. Eh, esmu pārzināja, ka Lietuvā viss ir eh, lieliski, bet es zinu arī daudz citas valstis, kur tas nav priekšsīmīgi. Vai jūs rūpēsieties par to, kā kolēģi padomē paskatītos spogulī un konstatētu, neko nedod eh, pieņemt vēl labākus likumus, ja tie netiek ievēroti dalību valstīs, ja netiek tērēta nauda pārīgs produktu inspektoriem un kontrolieriem, tad likumdošana arī neko nelīdz. Gribētu kaut ko pateikt par sēklu regulu. Jūs runājāt par uh, uh augu pavērošanu. Mēs noteikti esam vienās domās, kā mazie zemnieki. Tieši tāpat kā bioloģiskā lauksaimniecība arī ir sirdī ļoti tuvs jautājums. Tādēļ gribētu jums jautāt, vai jūs varat uh, nodrošināt, kā sarunās par to, būtu skaidrs, ka būtu brīva dzīvnieku ehm, augu, augu pavairošanās eh, materiāla brīva apmaiņa, ka tas būtu nodrošināts. Gribētu arī zināt, vai jūs varētu nodrošināt, ka nebūs diskriminācija biošķirnēm reģistrācijas procedūrā ar pārlieku stingrām normām, ko bioloģiskais materiāls nevar nodrošināt. Man ir arī liels saras komisijas priekšlikums par to, jo daudzos punktos nav skaidrs šajā jautājumā, un uh, daudzos jautājumos neko nedod mazajiem zemniekiem Lietuvā, Itālijā, Vācijā. Tie bija trīs jautājumu kompleksi. Ministra kungs, es labprāt vēl kaut ko, piemin, vēl kaut ko pievienot, bet, ja jūs dot man atbildu uz šiem, būtu ļoti pateicīgi Kolēģi Estera de Lange no Tautas partijas pārstāv koordinators lūdzu. All, Paldies, un vispirms man jāatvainojas par uh, manu balsi. Šķiet, ka tai arī nepieciešams atvaļinājums, bet es ceru, ka vismaz uz trim minūtēm tā spēka vēl pietiks. Es uh, nevaicāšu jums par uh, Tātad es vaicāšu jums par KLP un pārtiks ražošanas ķēdi. Par KLP mēs redzējām, ka īrijas prezidentūras laikā tika panākt vienošanās, un jaunais elements ir zaļināšanas pasākumi, par kuriem tika panākt vienošanās. Un mēs redzam, ka lauksaimniecības komisārs uzskata to par būtisku izrāvienu uz priekšu, kamēr vides komisārs kritizē šos pasākumus. Un arī ļoti daudzi lauksaimnieki kritizē šo darījumu. Mans jautājums ir, kā jūs nodrošināsiet efektīvu zaļināšanas pasākumu īstenošanu, bet vēl svarīgāk, kā mēs pārbaudīsim to, ka zaļināšana ir reāli ietekmējusi situāciju. Mēs varam pārbaudīt, vai zemnieks atstāja 5% no zemes uh, atmatā, bet man interesē, vai tādējādi mēs panākam vēlamo efektu, konkrēti bioloģisko daudzveidību. Tādēļ, kā mēs pārbaudīsim ne tikai šo pasākumu īstenošanu, bet šo pasākumu efektu, lai mēs zinātu, kuram komisāram taisnība. Un mans pēdējais jautājums par zaļināšanu. Jūs pieminējāt, ka jūs gribat inovatīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecību. Kā nodrošināt to, ka inovācijas iet paralēli zaļināšanai, jo šie pasākumi ir saistīti ar tradicionālu darbības praksi, bet es pieņēmu, ka ir daudz modernāks veids, kā nodrošināt uh, ekoloģiski draudzīgu lauksaimniecisko darbību. Tālāk par pārtiks ražošanas ķēdi. Esmu pārliecināta, ka mans kolēģis Perilo arī runās par kontrolas pasākumiem, bet kā referente par krāpšanos ar pārtiks produktiem, es gribētu norādīt, ka priekšlikumi attiecībā uz kontrolas normām, kā jūs teicāt, atjaunos patērētāju uzticību pārtikas ražošanas ķēdei Eiropā, uh, Eh, kuru būtiski ir iedragājis skandāls ar eh, zirgu gaļu. Man bail, ka ja mēs atstāsim kontrols pasākumu nodefinēšanu dalību valstu līmenī, Es zinu, ka tā ir dalībvalsts kompetence, bet ja tā paliks tikai dalību valstu ziņā, tad mēs risinājumu diez vai atradīsim, jo pārtiks ražotāji un arī viltotāji darbojas pārobežu režīmā. Īrijā četri uzņēmumi bija iesaistīti zirgu gaisa skandālā, un trīs no šiem uzņēmumiem nav iespējams saukt pie krimināla atbildības, jo eh, šīs darbības netika veiktas uz uh, Eiropā. Un kā jūs nodrošināsiet, ka mums ir, ka mēs varam realizēt šo visu Eiropas vai paneiropas pieeju cīnoties pret eh, pārtiks produktu viltojumiem? Tie bija man divi galvenie jautājumi. Paldies! Paldies, ka Rākma koordinātori runās Āna Rosbaha. Tak, formand. Jeg taler dansk. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Runāšu dāņu valodā. Sirsnieks, paldies, Mirza kungs, ka šodien ieradāties šeit pie mums. Es eh, ceru, ka jūs varēsiet daudzus no saviem plāniem tiešām īstenot. Es esmu šeit. Vispirms eh, gribētu teikt sakojošo. Es priecājos par to, ka ilgspējīga zivsarmēcības politika jums ir īpaši nozīmīga. Es arī esmu zivsarmēcības komitejā, un mēs tiešām cīnāmies par ilgspējību zivsarmēcībā. Un tas ir ļoti iepriecinoši, ko jūs teicāt. Man ir jautājums par to, ko jūs teicāt par dzīvnieku labklājību, labturību. Jūs pareizi teicāt, ka preventīva rīcība ir labāka nekā ārstiešana. Bet, diemžēl, ir tā, ka dzīvnieku zāles eh, jau ir, pirms vispār slimība ir sākusies, tātad profilaktiski. Mēs patiešām gaidām, lai šis priekšlikums par eh, dzīvnieku barību un eh, veterināro medicīnu nāktu klajā. Mums ir šāda problēma. Arvien vairāk slimības parādās, jo mūsu pārtikas produkti, ko mēs ēdam, ir uh, ietekmēti, un mēs kā cilvēki attīstām tā saucamā multirezistenci, jo dzīvnieki, kas tiek uh, nokauti, jau ir dabūjuši šo, šīs zāles, šos ārstniecības līdzekļus. Cilvēku medicīnas pārstāvji ir ļoti nobažījušies par šo attīstību. Kā jūs domājat par to profilakse? Jā. Bet vai to vajadzētu darīt tā, ka barībai tiek piejauktas zāles, vai to var izdarīt arī savādāk? Nākamais jautājums. Ļoti garie, ilgie dzīvnieku transporti. Mēs transporti notiek, tiek transportēti dzīvi lopi pa Eiropas Savienības valstīm un no trešajām valstīm. Uh, kā mēs varam nodrošināt, ka šie nabaga lopi negāda ilgi pie robežām, viņiem stundām ilgi ir jāstāv jāgaida, ja kaut kādi sarežģījumi. Kādreiz 36 stundas viņi paliek pie robežas un tur stāv, un viņiem nedod ne ūdeni, viņiem nav ēnas, viņiem jāstāv saulē. Tur patiešām ir problēmas. Tas attiecas ne tikai uz dzīvnieku labturību, bet arī uz eh, gaļas kvalitāti. Jo, ja dzīvnieks ir pilns ar stresa hormoniem, ja dzīvnieki bijuši stresā, tas nav labi. Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo runa ir par dzīvnieku labturību un gaļas kvalitāti. Vairāk nejautāšu, sirsnieks paldies uh, par to, ka ieradāties pie mums. Paldies Anē Rozbahai un zaļo vārdā Margarēta Aukena. Un tad uh, pirmā runātā kārta tiks noslēgta. Nā, tak, fordi jeg måtte tale. Oh, e... Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām ļoti jauka, ka jūs man arī devāt vārdu. Paldies ministra kungam par to, ka esat ieradies pie mums un uh, mums pastāstāt par svarīgiem jautājumiem un iniciatīvām. Divi jautājumi man ir svarīgi. To teica arī Dagmāra Rota Berenta, proti par uh, jauno pārtiku. Uh, par eh, klonētajiem dzīvniekiem. Mēs eh, vai joprojām gaidām, kā tiks eh, iesniegts materiāls, sagatavos materiāls, jo tas viss ir iestrēdzis un nevirzās uz priekšu. Gribētu uzsvērt, ka nav runa par klonētajiem dzīvniekiem kā tādiem, jo īstenībā par to neviens nemaz nevar samaksāt lai viņu sēst. Ir runa par šo dzīvnieku pēctečiem. Tas ir svarīgais jautājums. Es gribētu vienkārši, lai būtu drošība, ka šie dzīvnieki un arī viņu pēcteči tiktu marķēti un lai patērētājs zinātu, ka tie ir klonēti un viņa pēcteči par ģenētiski modificētajiem organismiem. Šorīt no rīta bija debates citā komitejā par komisijas priekšlikumu par regulējumu par sešiem dažādajām indēm. Un vienkārši tika pateikts, ka to vienkārši var izlaist cauri un neviens no tā nav nomiris. ASV arī visu pieļauj. Es esmu ļoti skeptiski noskaņota ja to noformulē piesardzīgi. Eiropā mēs gribam daudz lielāku drošību, skaidrību, kā ir bijuši gadiem ilgi testi, ka ir skaidrība. Es gribētu, lai šīs sešas vielas netiktu pieļautas un vienkārši tāpā sētu durvīm ielaist tirgu. Gribētu pieminēt arī šajā sakarā Eh, par klonētiem dzīvniekiem, ka šie testi reizēm nav pareizi, arī EFSA to ir teikusi. Tas nozīmē, ka būtu ļoti labi, ja viņi arī kādreiz aktivizētos un kaut ko iesaistītos diskusijās par eh, ģēmo. Viņiem ļoti liels lobijs. Un nevajadzētu viņus ielaist tik ātri Eiropā, jo tas radīs milzīgu pretestību. viena no Eiropas, eh, viens no Eiropas panākumiem, ar ko tā var tiešām būt lepna, ka tā ir izrāda pretestību lielajiem ražotājiem. Un arī tieši zaļajiem tas ir īpaši būtiski. Mēs arī komisaram Borgam uzrakstījām vēstuli vakar. Un tas ir arī Lauksaimniecības komitejas jautājums. Paldies! Līdz ar to mēs beidzām pirmo jautājumu kārtu. Tagad došu vārdu ministra kungam. Lūdzu atbildiet uz jautājumiem. E, noriu visu pirmā paģi. Jā, paldies. Paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem un par komentāriem. Patiešām Eiropas Savienībā pašlaik ir daudzi svarīgi notikumi. kas attiecas uz uh, dzīvnieku sērgām un pārtiks produktu nekaitīgumu. Gribētu pirms atbildēt uh, eh, Dagmarai Rotai Bērentai. Dzīvnieku klonēšana uh, pāriks produktu ražošanai, tas ir ļoti būtisks jautājums. Es zinu, kāda ir Eiropas parlamenta pozīcija šajā jautājumā, un Lietuva uzskata, ka šis jautājums, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, ētisku apsvērumu dēļ, arī jautājumu dēļ, kas ir saistīts ar dzīvnieku labturību To parādīja arī sarunas, kas tika vēstas Ungārijas prezidentūras laikā. Toreiz netika panāks kompromiss. Mēs gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu par dzīvnieku klonēšanu pārtiks produktu ražošanai. Kad komisija būs iesniegusi savu priekšlikumu, padomas prezidentūra sarunās padomē turpinās darbu, un es ceru, ka visas trīs institūcijas, padome, komisija un Eiropas parlaments nākotnē varēs vienoties un panākt kompromisu. Un es kā mirža padomas priekšādātājs to atbalstīšu. Tagad par oficiālajām kontrolēm. Priekšlikums par uh, kontrolēm ir uh, būtisks šī regula. Ir viena no Lietuvas prezidentūras prioritātēm. mums ir jāiesteno horizontālais princips kontrolēm dalībvalstīs. ir svarīgi cīnīties pret pārtiks produktu viltojumu. Tas ir aktuāls jautājums, bet ir par agru runāt par konkrētām likuma normām. Mēs esam tikai uzsākuši darbu. Uzsākuši pārunas padomas darba grupās. Esmu pārliecināts, ka jūsu komitejā par šiem jautājumiem arī būs intensīvas diskusijas. Vakar mans kolēģis Mario Pirillo, viņš ir referents par šo jautājumu. Pārunā ļoti būtisks jautājums par šo, un es ceru, ka arī nākotnē starp institūcijas sadarbība šajā jomā norisināsies ļoti pozitīvi. Tas uh, būs risinājums uh, šai problēmai. par sēklām un augu pavērošanas materiālu. Es domāju, ka būtiskā prioritāte ir radīt pēc iespējas vienkāršus noteikumus un samazināt administratīvo slogu. Mums, protams, ir jāņem vērā visu dalību valstu intereses Tikai tādā veidā mēs varēsim atrast kompromisu. Lietuva cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu šajā jomā, un uh, mēs darīsim visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, lai mainītu tiesību aktu. Par mūsu citām prioritātēm es vēlētos teikt, ka galvenā joma ir izdevumu pārvalde. Dzīvnieku nav konsardzībā, kas attiecas uz kopīgās lauksimzes politikas ekoloģizāciju, zaļamošanu. Es vēlētos teikt, ka mēs, mums vajadzētu attīstīt ilgspējīgu lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Tas ir viens no mērķiem mūsu KLP. Zaļumošana ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai panāktu inovatīvu un ilgspējīgu lauksaimniecību. Protams, ka nevar mainīt visu rītu uz brokasmu haiku, mums ir jābūt konsekventiem un ilgspējīgi jāstrādā. Protams, ka mums šajā jomā jā, jārada attiecīgas normas. Tā vispārīgi es varētu teikt, ka KLP reforma ir radījusi tādu labu līdzsvaru Un uh, zaļumošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajā reformā. Mēs mēģināsim uh, ņemt vērā visus komisijas priekšlikumus un papildināt tos. Mēģināsim darīt visu, lai šī šīs normas varētu pēc iespējams ātrāk stāties spēkā par zirgu gaļas skandālu. Estere de Langena par to jautāja. Tā bija problēma ar nepareizu marķējumu. Gaļas ražojumos. Protams, ka šādas problēmas eh, ļoti kaitē Eiropas Savienības eh, imidžam. Ir patiešām eh, sarežģīti atgūt mūsu tirdzniecības partneru uzticību. Tādēļ ir svarīgi. radīt caurskatāmākas normas kuras būtu labāk saprotamas. Kas attiec uz kontrolēm šajā jomā? ir ļoti būtiski radīt uh, efektīvu sistēmu. Es priecājos par to, ka komisija mājā ir eh, iesniegusi priekšlikumu par kontrolēm. Šajā priekšlikumā komisija runā par eh, konkrētiem eh, apkarošanas pasākumiem, piemēram, dažādām sankcijām. Lietuva kā prezidentūra ir ieplānojusi darba grupu sanāksmes, un mēs mēģināsim šajā jomā vēst sarunas un panākt būtiskus lēmumus uh, visai Eiropas Savienībai. Mēģinām panākt progresu padomē Iespējams, ka mums neizdosies šo dokumentu pabeigt mūsu prezidentūras laikā. Esmu pārliecināts, ka jūs, kā deputāti, arī noteikti iesniegsiet labus priekšlikumus. Mēs gaidām Delangenas kundzes ziņojumu par pārtiks produktu viltojumu un kontrolēm šajā jomā. Es personīgi domāju, ka pārtiks produktu viltošana tā ir jāpievērš arī politiskā uzmanība. Tādēļ Gaļas marķēšanas jautājums būs 14. jūlija ministru padomes sanāksmes aktualitāte. Un es e, komisāram Borgam lūkšu, lai viņš vērēs šo priekšlikumu konkrēti prezentē un izsakās arī par konkrētiem pasākumiem. Mēs gaidām arī Eiropas komisijas ziņojumu par obligāto marķējumu par geogrāfisko izcelsmi attiecībā uz gaļu. Paldies arī Rosbachas kundzē. par uh, multirezistenci. 2012. gadā padome, padomes secinājumi tika pieņemti par šo jautājumu. Mēs ceram, ka šie padomes secinājumi ar 2012. Uh, gada decembra Eiropas parlamenta rezolūciju par multirezistenci mums palīdzēs labāk risināt šo problēmu. Un tas būs būtisks uh, stūrokmens darbā ar komisiju. Komisija strādā pie uh, direktīvas uh, grozījumiem par dzīvnieku zālēm un dzīvnieku barību. Mēs ceram, ka šajā priekšlikumā būs normas ne tikai par piekļuvi dzīvnieku zālēm, bet arī tiks panāks progress multirezistents apkarošanā. Tādēļ Lietuva ir gatava sarunas uzsākt attiecīgā darba grupā padomē un virziet tās uz priekšu. Es jums piekrītu, ka ilgs dzīvnieku transports patiešām ir ļoti liela problēma. Tas atsaucas uz eh, gaļas produktu kvalitāti. Tādēļ šis jautājums ir jārisina. Es zinu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs arī Eiropas parlamentam. 2012. gadā es klausījos arī diskusiju Eiros parlamentu, toreiz tika parakstīts uh, paziņojums. Šajā deklarācijā tiek uh, konstatēts, ka dzīvnieku transporti nedrīkst būt ilgāk kā 48 stundas. Ne ilgāk kā 8 stundas. mēs gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu par tiesību aktiem, par dzīvnieku labturību. Un šajās tiesību aktos eh, ir eh, jāstrādā horizontāli principi. Mēs atbalstām komisijas iniciatīvu, bet tomēr mēs domājam, ka šis priekšlikums varēs tikt uh, pārunāts uh, tikai pēc Lietuvas prezidentūras beigām, pēc 2014. gada iespējams. Protams, ka ir ļoti svarīgi pieņemt uh, eh, svarīgus pasākumus dzīvnieku labturības jomā. Ir jāskatās arī, kāda ir aktuāla tiesība akti. Tos vajadzētu vienoti īstenot visās dalību valstīs. Lietuva bieži vien ir atkārtojusi, ka dzīvnieku transporta ilgums ir jāierobežo. Šeit ir jāņem vērā arī ekonomiskā efektivitāte. Tagad par ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs ļoti augstu vērtējam aktīvo pozīciju Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir izstrādājis priekšlikumu par ģēmo un to aizliegt Eiropas Savienības teritorijā 2012. gadā vidas eh, padome par to tika runāts, bet toreiz dalība valstis nevarēja sasniegt vienošanos. šī joma ir mana kolēģa kompetences jomā. Vides ministra jom, darbības jomā šodien viņš šeit bija un uh, apmānījies ar jums ar viedokļiem. Protams, ka es saprotu, kā ģēmo jautājumi ir svarīgi ne tikai vidē, bet arī lauksaimniecībai. Protams, ka ir svarīgi, ka arī valstis pašas pieņemtu savu lēmumu par ģēmo, bet tomēr tām to ir jādara ņemot vērā aktuālo likumdošanu Eiropas Savienībā. Sirsnīgs paldies jums par uzmanību. Jā, paldies. Tas bija tagad tāda iesildīšanās fāze, un tagad mēs uzsāksim otro kārtu ar kolēģiem un Mario Perilo vārds. Mario, lūdzu, pusotru minūti, bet ne ilgāk, lai mēs varam paspēt eh, visu izdarīt. Eh, vienu vai divus jautājumus citādi mēs uh, aizkavēsimies, Mario. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos novēlēt labu rītu ministram un pateikties viņam par to, ka viņš ir mūsu viesis šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Mani, protams, interesē lauksainiecības produktu ķēdes un pārtiks ķēdes jautājums. Es esmu referents šajā jautājumā no parlamenta puses. Tas ir tiesību akts, instruments, kas ļauj Eiropas Savienībai pārvērt dažus trūkumus attiecībā uz tiesību aktu izcenošanu. Mums ir nepieciešams juridiskais ietvers, kas padarītu mūsu pārtikas preces drošāks un arī tās preces, kas ienāk no citām valstīm. Mūsu sanāksmē vakar man radās iespējas, ka viss bija īstajā vietā lai šo tematu virzītu tālāk ātri un labi tātad to pārvaldīt, kā jau ministrs sacīja. Taču gribu uzsvērt pārbaušu jautājumu. Tās, tās veicinātu patērētāju uzticēšanās. Mums jau bijuši triecieni šai uh, uzticēšanās, uh, šim uzticēšanās aspektam ar šo zirgals skandālu. Es pats iestājas par harmonizāciju, kā iesaka arī komisija. Un tad ir jāharmonizē šīs pārbaudas, kas būtu likumā stingri noteiktas. Un, uh, tas viss te būtu apvienots ar vienu tādu kā kopīgā juridiskā instrumenta. Mums ir nepieciešama tiesiska likumdošanas pieeja Mēs, eh, tas tam jābūt ietvertam direktīvā. Mēs nedrīkstam to atstāt atšķirīgajiem traktē, atšķirīgo traktēriju ziņā. Kāda ir Lietuvas prezidentūras nostāja par komisijas priekšlikumu izveidot ietvaru, kas paredzētu oficiāls pārbaudes visas pārtikas ķēdes ietvaros un tālāk deleģētie akti kas risinā dažādas citas jautājumas eh, uz ad hoc pamata. Jūs runājāt par eh, tādu nodokļu ieviešanu, kas ļautu šīs pārbaudas iztenot efektīvāk. Eiropā dažas no šīm pārbaudē īsteno tikai valsts iestādes, bet citās eh, valstīs pārbaudas ir privatizētas. Verstanden. Jā, paldies, bet varbūt, ka tas nebija saprasts ar tūkojumu, ko es teicu, bet lūdzu runājiet, jo tūkojums bija slikts, tad jūs nesapratāt, ka jūs drīkstat runāt tikai pusotru minūti. Korina de Pača. Merci, j'étais pas sûre d'avoir entendu. Paldies, eh, esmu priecīga, ka dzirdēju savu vārdu izskana. Ministra kungs, paldies, ka esat mūsu viesis. Mans jautājums atsauc uz to, ko jums nu pats sacīja Rodberens kundze. Es esmu, es piedaru pie tiem, kurus ļoti uztrauc šīs debats, kas sāks ar ASV attiecībā par lauksēmniecību un pārtiku. Tas fakts, ka, tas fakts, ka teksts par klonēšanu nav vēl ar vienu nonācis mūsu rīcībā, tas fakts, uh, ka mēs kavējamies ar uh, ģenetiski modificēto produktu iz, uh, konkretizēšanu. Diemžēl ir secināts, ka tradicionālās sēklas uh, iespējams turpmāk vairs Eiropā nebūs izmantojams. Ko jūs, ministra kungs, domājat ar to darīt nākotnē, vai būs kaut kāda konkrēta stingra nostāja lauksaimniecības ministru vidū, lai nodrošinātu, ka mūsu lauksanisīs preču kvalitāte ir prioritāra mūsu patērētiem, lai viņi varētu uzticēties un lai brīvā Eh, tirzniecība, tirzniecības nolūki, eh, vienošanās neizauktīs to, kas gadu gaitā ir panākts. Paldies, nākamais Horšs Nehārds. Paldies, priekšstādātāja ministra kungs. Es gribētu uzdot dažus īsi jautājumus par kontrolas regulu. Esmu ēnu referents no manas politiskās grupas. Uh, tas, ka ar šo jauno regulu tiek radīta tāda dziļāka sistēma, lai cīnītos pret krāpniecību, par to es ļoti šaubos. Jūs nevarat aizskavēt tādu krāpniecību kā ar zirgu gaļu, tā ir sistēma, un tur kaut kas patiešām ir eh, jākoriģē. Tur vajag direktīvu, eh, tur vajag regulu, nevis direktīvu. Viens jautājums rodas eh, par to, ka sankcijas dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīgas, un es ar vienu atkal esmu prasījis, ka šeit vajadzētu tiešām notiek pārmaiņa, lai dalībvalstis beidzot būtu gatavas saskaņoties savā starpā, ka, ja ir pārkāpumi, tad vajadzētu arī vienādas sankcijas. Tas nozīmē, ka noteiktās lietās tas, ko iesaka komisija, noteikti ir eh, pareizi priekšlikumi par eh, pēļņas eh, vērā ņemšanu, bet tas vienkārši iesaldēšanu vai, vai eh, konfiskāciju. Konfiskācija, tas, eh, protams, ka tas nevar būt vienīgais risinājums, jo kādam ir liela pēļņa, tad viņam arī būs liela, liela sankcijas, un tie, kam būs mazi pēļņi, tiem atkal mazi, bet tur vajadzētu tiešām uh, harmonizēt šos sankcijas. Jautājums par deleģētajiem tiesību aktiem, par to esmu ļoti nobažījies. Tas, ko iesaka komisija, labprāt uzklausīt jūsu viedokli, jo, ja visa regula, kas līdz šim ir darbojusies, piemēram, 8, 5, 4, kļūst pēkšņi par deleģēto tiesību aktu, tad parlamentam un arī padomē vairs nav iespēja ietekmēt, tad komisija darbojas šajā daļā viena pati. Es nezinu, kādas ir padomjas konsultācijas šajā jautājumā, par ko esat vienojušies, bet es gribētu izrādīt tomēr pretestību pret to, jo es domāju, ka tas tiešām tā nedrīkstētu būt. Šeit ir jābūt lielākai caurskatāmībai. Uh, Un uh, deleģēto tiesību aktu gadījumā nav nodrošināta caurskatāmība. Paldies. Nākamais. Jolanta Himners kundze. 1 minūte 3. Paldies, priekšsētājs veica ministra kungu mūsu komisijā. Es gribētu vaicāt par izmaiņām direktīvā, par ko arī balsosim, tātad direktīva par uh, degvielas kvalitāti un uh, attiecībā uz um, augsnes uh, kvalitātes nodrošināšanu. Jāsaka, ka šī direktīva tikai nesen ir sāk, tik sākt piemērot un lauksainieki uh, runā par to, ka būtu žēl, ja augsnē tiktu izmantot tikai un vienīgi energo kultūru audzēšanai, un līdz ar to mainās arī proporcijas attiecībā uz biodegvielas kvalitām. Var izrādīties situācija tāda, ka uh, mēs uh, vispār liksim lauksaimniekiem mainīt uh, visu, teiksim, šo saimniekošanas profilu. Un kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā, jo mēs balsosim parlamentā par to, un ko es attiec ar izcerējuši savās, savās prezidentūras laikā. Un kā nostāja attiecībā uz uh, īpatsvaru, uz biodegvielas uh, īpatsvaru un attiecībā uz uh, augsnes izmantošanas proporcijas izmaiņām. Kāds būtu jūsu ietok šajā jautājumā? Paldies! Vielen Dank! Paldies, Hipnos kundzē. Sirsniegi vēlos sveikt šeit grupu, ko ir ielūdzis Pēters Līze no Dienvidu Vestfālenes. Jūs piedalāties mums šeit mūsu sanāksmē. Sirdnieks veicam jūs šeit. Nākamā kolēģa ir Advila Morkunaite. Paldies, priekšādātāji. Ministra kungs. Esmu ļoti iepriecināta, ka jūs esat apmeklējis pie mūs šeit komitejā. Tas tā kā tāds patīkams maratons, kas notiek šajā nedēļā. Ir ieaicināti viesi, ir prioritātes izklāstītas, prezentācijas, daudz prioritātes jau tika pieminētas, bet tomēr gribētu vēl pajautāt par citām iniciatīvām. Pirms kāda laika šajā komitejā bija lasījumi par pārtiks produktiem, kām ir atšķirīga kvalitāte dažādās dalību valstīs. Komisija tika aicināta iz, uzsākt attiecīgu izmeklēšanu. Vai ir šāda pieeja padomē? Panko Bunanini. Grazie, prezidente. <clears throat> Eh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Es sveicu ministru mūsu vidū. Turklāt savā uh, lasi uzrunā viņš pavisam skaidri pierāda, ka viņš ir pragmatiski noskaņots, izklāstījis savu programmu. Uh, Es uzskatu, ka lauksaimniecība iespējams ir nedaudz par zemu vērtētāta. Mēs to sadalām pa nozarēm un beigās tad eh, pieņemam lēmumu, ka lūk, lauksaimniecība ir pārāk sadrumsalota. Bet tā taču nav. Mēs eh, skatāmies uz klimatu pārmaiņām, taču viens no cēloņiem taču tieši ir lauksaimniecība un beigās Mēs uzskatām, ka lauksēmnieks ir tāds kā neaizsargātā suga un krīzes laikā to nospiež eh, globalizācija vārdu sakot, ka lauksaimnieks ir neaizsargāts. Un tomēr tas ir vienīgais personāžs, kurš var uh, Uh, novērst hidroģeoloģiskās, uh, hidroģeoloģiskos traucējumus, mm, kas ir uh, novērot visās dalībvalstīs. Iespējams, ka mēs tagad redzam, kā atkopjas monokultūra. Iespējams, ka tas nav ideāls risinājums, jo tas ir pretējs bioloģiskai daudzveidīgai. Komisāra kungs labi apzinās, ka nevajadzētu lauksaimniecību sadrumstalot. Turklāt šiem dēļ komisārs arī tika iecels vamatā. Man šķiet ļoti svarīgi tas, ka jūs gribat izsekot pārtiks produktu ķēdei. Vajadzētu panākt, lai būtu pēc iespējas mazāk uh, starpnieku, jo liela daļa no iespējamiem ieguvumiem tieši paliek starpnieku rokās, nevis lauksaimnieku rokās. Liela problēma ir ar mārķējumu, ir vesela virkne uh, viltojumu. Vīnam vai citām precēm pastāv molekulārās bioloģijas tehnika pieejama, Vai nav vērts padomāt par šādu veidu tehnoloģiju, uh, lai aizsargātu šādu veidu produkciju, ja mums izdosies uh, identificēt konkrētos raksturus? Paldies! Nākamā pēdējā runāja kolēģi Lupčeva. Благодаря, господин председател. Да поздравя... Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt ministru par viņa ievadrunu un par viņu sniegtajām atbildēm, atbildot jautājumiem. Vēlos uzsvērt to faktu, ka konsekventa rīcība ilgspējīgas lauksaimniecības vārdā pārēc arī nopietnu atbalstu mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem, īpaši tas attiec uz dārzeņu un augļu ražotājiem. Manuprāt, tas ir no vienas puses saistīts ar vispārīgāku, visaptvarošāku problēmu. Proti, tas saistīts ar lauku reģionu pārvēršanos par tūkstnesīgiem reģioniem, par, ar to, ka cilvēki dodas prom no šiem reģioniem. Svarīgi cilvēkus uzturēt lauka vidos. Es domāju, ka ir jāspēr soļi, lai veicinātu lauksaimnieku konkurētspēju, jo tas ir saistīts gan ar mūsu ražojumu kvalitāti, gan cēnu. Ja mūsu saražotais nav konkurētspējīgs, tad mūsu valstīs mēs uh, saņemsim produktus no trešām valstīm, dažkārt šie importi ir nelegāli, vai esat paredzējuši kādas iniciatīvas šajā virzienā, kas palīdzētu mūsu ražotājiem Paldies tagad vārds ministram, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Jā, paldies jums par jautājumiem un par priekšlikumiem. Mana komanda visu ir pierakstījusi. Mēģināšu īsi atbildēt uz jautājumiem. Mario Pirillo kungs jautāja par kontrolēm. Protams, ka mēs mēģināsim panākt uh, iespējamo progresu. Mēs esam uzsākuši sarunas tikai tagad, un mums ir vajadzīgs laiks, lai izstrādātu vislabāko variantu un lai sasniegtu rezultātus kontrolas harmonizācija, protams, ir mūsu prioritārais mērķis. Tomēr es saprotu, kā dalībvalstīs ir uh, dažādas administrācijas sistēmas. Tomēr mēs uh, mēģinām panākt vienošanos šajā jomā. par eh, Lepāžas kundzes jautājumu par sarunām ar ASV. Es vēlētos uzsvērt, ka tikai tagad ir uzsākusies eh, pirmā saruna kārta. Šīs sarunas notiek Vašingtonā. Es saprotu, cik svarīgas ir šīs sarunas. Es šīs sarunām ļoti sakošu līdzi. Es ceru, ka sarunas būs e, gludas, bez aizķeršanās? Ir ļoti grūti paredzēt, kā attīstīsies sarunu gaita. Turklāt šajās sarunās visvarīgākie principi ir dzīvnieku labklājība, bet mums ir jāatceras arī tirniecības barjeras, kas ir eh, jānovērš. Es ceru, ka tas sarunās izdosies. Par regulu pār kontrolēm. Šodien notiek tikai otrā sanāksme attiecīgajā darba grupā Sarunas ir tikko kā uzsākušās. Sarunas būs ļoti grūtas. Un decembrī mēs sagatavosim ziņojumu par to, ko esam jau sasnieguši. Par atvēles jautājumu, par pārtiks produktu marķējumu. Šajā jomā Mēs, diemžēl, esam atkarīgi no Eiropas komisijas. Pašlaik mums nav tiesību aktu par marķējumu. Gribētu tikai pieminēt, ka nākamās nedēļas mirzru padomas sanāksmē būs runa par uh, zirgu gaļas skandālu, bet tur būs runa arī par uh, gaļas marķējumu, kas attiec uz Hibners kundzes jautājumu par biodagvielām vēlētos pieminēt, ka tas, diemžēl, nav manas kompetences jautājums. Tas ir enerģētikas un vidas padomas kompetencē. Es zinu, ka mūsu vidas ministrs Mazuronis kungs šeit no rīta bija pie jums un ar jums diskutēja. Mans viedoklis kā lauksaimniecības ministra viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu panākt līdzsvaru šajā jomā. Ceru, ka panāksim kompromisu. Noslēgumā es gribētu piemanīt, pieminēt mazos zemniekus eh, augļu un dārzeņu sektorā. Mēs esam daudz kaut ko jau darījuši, lai stiprinātu mazo uzņēmumu lomu. Par to runa ir arī KLP jaunajā reformā. Mēs turpināsim sarunas. Vispirms mēs pagaidīsim priekšlikumus par augļu un dārzeņu sektoru. Jā, tad mēs esam pabeiguši debatas. Vēlu jums nākamajām mēnešiem izturību, jo tā būs nepieciešama, jo ļoti daudzas svarīgas lietas ir eh, tagad pēc tām tiek strādāts, un noteikti, ka būs vēl kaut kas, kas vēl parādīsies no jauna. Es ceru, ka mēs no padomas puses saņemsim svarīgas un būtiskas atbildes par patērētāju aizsardzību. Uh, jautājumu, kas attiecas uz pārtiks produktiem, un no tā būs redzams, vai mēs esam rīcības spējīgi, vai mēs varam īstenot to, ko no mums gada 500 miljonu eiropiešu, ka pārtiks produkti ir nekaitīgi, ka pārtikas produktos ir iekšā tas, kas uz tiem ir rakstīts, lai tur vismaz būtu marķējums, lai būtu skaidra likumdošana un lai mēs eh, neiet nenoslīgtu detaļās, bet ieņemt ļoti skaidru nostāju un lai svarīgie jautājumi tiešām ieplūst likumdošanā. Labas panākumus no padomus prezidentūras daudz kas ir atkarīgs, ja mēs vēlamies vēl šajā sasaukumā risināt svarīgus jautājumus un šajā komitejā, parlamenta lielā likumdošanas komitejā, jūs vienmēr tiksiet laipni uzklausīti. Visu labāko! Es geht jetzt weiter. Turpinām darbu ar debatēm. Mums ir paredzētas debatas par budžetu. Tagad būs ceturtais punkts darba kārtībā Jūta Hauga. Jūta Hauga bija ļoti elastīga, un viņa bija mieru tagad par to runāt, jo pēcpusdienā mums būs katra minūte vajadzīga balsojumam. Negribu ilgi runāt, bet dod vārdu Jutē Haugai par budžetu 2011. gadā lūdzu. Jā, paldies. Jā, es šo, šos labos vārdus par elastību varu dot atpakaļ attiecināt uz visu komiteju, jo no sākuma es īstenībā biju agrāk jau ieplānot, bet es nevarēju, jo man bija citas saistības, citi pienākumi, es biju kontaktgrupā. Un tur arī ir lietas jāvirz uz priekšu. Mums gan ir tāds pagaidu provizoriskas beigas, kas attiecas uz eh, gada plānojumu, bet mēs vēl neesam sasnieguši patiešām tādu līmeni, kurā būtu likumdošanas saistības par budžetu nākamajam gadam. Noteikti, ka daži no jums ir jau paskatījušies eh, budžeta projektā, ko ir izstrādājusi komisija. Komisija savu budžeta projektu ir izveidojusi pamatoties uz skaitļiem, kas nāk no Eiropadomes no 8. februāra. Tas nozīmē, ka Piemēram, lauksemniecības politikā budžeta disciplīna jau darbojas 5% mazāk tiks izmaksāts mūsu lauksaimniekiem, nekā sākotnēji bija paredzēts. Un sakarā ar noteikumiem viņiem tas pienāktos. Nu, tas arī nav mūsu temats. Saistības 142,5 miljārdi eiro un maksājumi 136,5 miljārdi eiro. Atkal ir šeit eh, nesakritība. Manuprāt, eh, šī nesakritība ir diezgan liela, bet paraudzīsimies, cik tālu tas viss virzīsies. Saistības salīdzinājumā ar pašreizējo budžetu ir mīnus 6% un maksājumu apropriācijās ir mīnus 5,8% ja mēs tā paraugāmies vēl, kam komisija ir uh, paredzējusi maksājumus, maksājuma apreciācijas, ko tā ir paredzējusi, kam tā grasās tērēt, tad mēs redzam, ka tikai 10,7 miljārdi eiro ir uh, domāt tam, lai maksātu par jaunām saistībām. Pārējais, vispārējais, protams, skaidrs, ka lauksaimniecības politikai un tiešajiem maksājumiem un vecajiem saistībām, kur šīs saistības jau ir bijušas un Tās jau ir īstenotas, un tās arī no tā ir jāsamaksā. Tas ļoti skaidri noved ne tikai mani, bet arī ģenerāldirekcijās ir izraisījis bažas, ka iespējams tekošā budžeta gada laikā, tas ir nākošā gada komisija, pat ne visu summu, kur komisija kā saistības ir paredzējusi, ka tā tiešām to realizēs, jo komisija jau redz, ka maksājumi ir tik knapi, un tā pateiks, pirms mēs nonākam juridiskās grūtībās, mēs vispār nemaz nesaistīsim šo naudu, neuzliksim saistības šai naudai. Un tā ir tāda attīstība, kur patiešām, patiešām ļoti lielām bažām to visu vērot. Un tas vispār neatbilst, starp citu, noteikumiem Eiropas Savienībā, jo likumdevējs ir parlaments kopā ar padomi, un ja mēs šeit nosakām saistības, tad komisijai precīzi ir jāraugās uz budžeta skaitļiem, uz attiecīgajām saistību apropriācijām. Mūs, uz mums tas attiecas galvenokārt tādēļ, jo mēs ar savu budžetu, par ko mēs atbildam, mēs esam ārkārtīgi maza daļa no budžeta ja mēs tagad uz to paraugāmies, tad 0,28%, 0,28% life ir paredzēts un eh, veselības eh, rīcības programmai katru reizi un vispār gan komisija, gan arī padome. Ja runa ir par eh, tādām svētdienas sprediķiem, tad viņi saka, jā, konkurences spējām, inovācijas spēja Eiropas Savienībā. Uh, Veselības politika ir ļoti būtiska. Tā viņš saka. Jā, mūsu veselības rīcības programmā kopējā budžetā ir 0,04%. Tas ir vienkārši smieklīgi. Vienkārši neaptverami. Turklāt vēl, tas arī vēl ir jāzina, kā live programmu Eh, ne, ne komisija ieviesīs, tur arī ir jauninājums, bet arī paplašinātā konkurences un inovācija aģentūra. Tad viņi dabūs vēl šo sadaļu un tai arī live vajadzēs eh, iekļaut savā rīcības jomā. Kādēļ tas tā ir, mēs to, protams, zinām. To jau var sarēķināt ar piec, pieciem pirkstiem. Šī, šī tendence visu izbīdīt uz ārpusi nodot uz ārpusi, tas ir saistīts ar lielām problēmām. To gribētu teikt ļoti skaidri. Bet komisija attaisno sevi tādā vē veidā, ka saka, jā, tās ir izmaksas administrācijai. Piektā kategorija. Un tā komisija izmaksas pārbīda administrācija un implementācija pārbīda uz ārpusi, uz aģentūrām. Un tie ir operacionālai līdzekļi. Tātad no tā, kas bija laiva, ko mēs dabūjām, pat to, jā, tad arī vēl administrācija to visu izvied uz ārpusi. Un mēs neesam sevišķi laimīgi par to. Es negribu to arī ļoti visu vilkt garumā, tikai gribētu parunāt drusku par aģentūrām. Arī tur komisija ir uh, izvērsus tādu pieeju, kur mēs galīgi nevaram atbalstīt to tiešām nevar darīt, jo komisija pirms kāda laika uzņēmās saistības visas administratīvās izmaksas eh, samazināt un šī samazinājuma kontekstā personālu visās institūcijās par 5% līdz 2017. gadam samazināt. Nu labi, to varētu atbalstīt. Arī visas aģentūras varēja pateikt, jā, mēs mēģināsim šo mērķi sasniegt bet pa šo laiku komisija ir pateikusi, nē, nē, nekas nebūs. Šīs 1% gadā nepietiek, tie ir vairāk kā 5 gadi, tad 1% gadā daži, dažas aģentūras varbūt gribētu 2% būtu arī izdevies, tas jau būtu, komisija saka, nē, mums ar to nepietiek, mēs gribam papildus vēl 1%. Un lai tos darbiniekus, tos visus var tādā darbinieku kopumā aptvert. Kas ar šo kopumu, instrumentu kopumu, personāla kopumu notiks? Nu jā, Tur atkal būs no jauna veidotās aģentūras vai arī tās, kas tiek veidotas aģentūras no šī kopuma ņēmis darbiniekus iesaistīs, tas nozīmē tas šķērsgriezumā, šķērsām visām kategorijām, kur ir, mēs vienmēr esam ļoti skaidri. Mums ir teikts, ka nedrīkst pārbīdīt pa kategorijām līdzekļus, bet komisija piemēram, personāli grib pārbiediet, un līdz ar to arī izmaksas, un līdz ar to arī budžeta līdzekļus. Gribu jautāt, vai tas vispār atbilst budžeta statūtiem. Tur īpaši jāparaukās. Vides aģentūrā un ICDC es īpaši nebažījos, tās ir samērā stabils aģentūras, arī stabils savā struktūrā, bet vispārējās EFSA kas ir uzņēmusies jaunus uzdevumus, un arī no mums ir saņēmuši vairāk uzdevumus, jo mēs eh, vēlamies eh, vairāk caurskatāmību, ne jau tikai mēs, bet arī budžeta kontrolas komiteja, bet to visu nevar sasniegt, ja ir arvien mazāk personāla. No EMAS, no EKAS, jā, par šīm aģentūrām es nemaz neko negribu teikt. Tur ir personāla pieaugums kas ir nepieciešams, un nemaz to nesamaksā Eiropas budžets. Par tiem maksā ražotāji rūpniecība. Tie ir pakalpojumi EMA vai EKA, kas sniedz pakalpojumus e, rūpniecībai, un tur ir arī nodevs samaksas. Bet komisija tomēr saka, nē, nē, tomēr no kopējā budžeta finansējuma 2% ir jāvāk nost to nedrīkst darīt. Es tiešām sirsnīgi lūgtu visas kontaktpersonas attiecīgām aģentūrām rīkoties, sazināties ar aģentūrām, paraudzīties budžetā ne tikai par personāla problēmām, bet arī citiem līdzekļiem. Tur vajag precīzi paraudzīties un tad pateikt, kas ir reāli ar kādām summām mēs eh, beig beigās varam rīkoties, vai kas arī mums ir jāmaina. Es domāju, ka kontaktpersonas ir pareizās personas, protams, kas arī to darīšu. Un es jau esmu ar vairāk nekā vienu aģentūru jau runājusi, tas attiecas ne tikai uz mūsu piecām aģentūrām, uh, par kurām mēs esam šeit atbildīgi, vidas komitejas attiec uz visām komitejām. Arī tur citās komitejās ir milzīgas problēmas, tādēļ es eh, neesmu tādā, kā lai to pasaku, gluži draudzīgi noskaņota, rāgoties uz šo budžeta projektu, ir ja tīpaši ņemot vērā to, ka to vēl grozīs, jo vairāk eh, daudzgadu finanšu eh, schēmas eh, sarunas dažādās pozīcijās ir paredzējusi vēl tā saucamo frontloading. Tas nozīmē, ka komisija tur, tur mums nosūtīs grozījumu sarakstu, grozījumu vēstuli. Ceru, ka tas ne, neietekmēs mūs pārāk negatīvi. Paldies, Jūta. Man nu, gribēja vēl tikai par laika grafiku ko pateikt. Labi, gribēju pats to teikt, saka priekšsēdētājs. Jā, grozījumu termiņš pilotprojektiem un uh, sagatavošanas pasākumiem ir 17. jūlijas, tā ir nākamnedēļa. Un termiņš atzinumiem, grozījumiem par ziņojumiem un budžeta grozījumu ir 28. augusts. Un nu, tas, protams, ir vēlu, bet Nu, vienalga, mēs projektu vēl dabūjām, un savādāk vienkārši nav iespējams to izdarīt. NV 5. septembrī mums būs balsojums. Jā, tas ir pareizi. Tā gribētu dot vārdu kolēģiem. Fernandes, seniors, nevis juniors, bet seniors. Tu, obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos sveikt um, mūsu kolēģi Jūtu par viņas paveikto darbu un par viņas darba kvalitāti, kā jau parasti. Mūsu nostājā vienai lietai jābūt visiem skaidrai. Finansiāla, ekonomiskā un sociālā krīze nedrīkst mazināt mūsu ambīcijas, proti Eiropas Savienības ambīcijas vides jomā. Turklāt mm, mums eh, pasaules kontekstā jāspēlē līderu loma. Tāpat es uzskatu, ka jāuzsver, lai padomi, ka padoms 7. un 8. februārī nolēma, ka 20% no daudzgādu finanšu schēmas budžeta ir jāvelta mm, klimata pārmaiņu apkarošanas programmai. Tātad jautājums, kā šos 20% var sadalīt 2000. 14. gadā attiecībā uz vidi ir jāpanāk tāda summa, kas mums ļauj uh, finansēt mūsu vajadzības. Skaidrs, ka daudzgad finanšu schēma sākumā tā kā aizskavējas. Tad 2017. Uh, gadā ir jāparedz zināma elastība. Līdzekļi nedrīkst vienkārši iestrēgt vienā gadā. Tad 2017. gadā uzkrātās ir jāpārceļ uz nākošo gadu, būs vēl maksājumi, kas nav izpildīti iepriekšējā gadā, jāparāds tāds, lai vīdes programma varētu virzīties uz priekšu ātri, sākot no nākošā gada 1. janvāra. Es uzskatu, ka jūtas haugs, haugas piedāvātais ir mazliet bīstams, runājot par sadalību par procentiem katrai programmai. Bet šai te vides programmai jābūt ir pārsektorālai. Te ir jāņem vērā kohēzijas politika. Ja tā nerīkosimies, tad radīsim iespēju, ka Eiropas Savienība patiesībā uh, īpaši neinteresējas par eh, vides programmu. LIFE programmā ir diezgan liels līdzekļu ierobežojums samazinājums. Mums ir jāatgādina, ka 20%, par kuriem vienojās padome, ir šai summai jābūt eh, jūtamai, sasaistē ar kohēzijas politiku, ka jebkurā politikā ir daļa vides katrā politikā jāņem vērā vides aspekti. Investīcijas klimata rīcības programmai vai videi ir jāizskaidro. Ir jāvizualizē šīs investīcijas. Katrā ziņā tas būtu sabiedrības interesēs. Tāpat es uzskatu, ir jāuzsver tas fakts, ka ir jāievēro Eiropa 2020 stratēģija ar rīcības plāniem vides jomā. Jādara viss arī uh, uzņēmumiem, kosmu programma, visai sociālajai programmai, lauksaimniecības fondam arī ir jāsniedz savus ieguldījumus, lai panāktu vides mērķus. Paldies! Paldies, Dagmar Rota Bērenta! Paldies, priekšsēdētāji! Gribu izteikt komentāru par to, ko teica Jūta Hauga par aģentūrām. Tad drusku apskatījos zālē, vai ir uh, atbildīgie komisijas pārstāvi, kas norādītu virzienu, kurā jāiet, nesaskatu viņus, varbūt es arī nepareizi skatos. Es uzskatu, ka vienmēr ir labi, ja kā naudas maksi, maki ir tukši, tad uh, mēģina vismaz sagrabināt to naudu, kas ir. Un tagad ir tā, ka nemaz nav tās kāsas tik tukšas ja mēs eh, redzam, kā komisija izdodas eh, citās pozīcijās iztērēt lielu naudu, un padomu arī starp citu, tas, ko viņi grasās darīt ar aģentūrām, tas ir kaut kas neticams. Var mēģināt pārdomāt, vai pastāv ietaupīšanas iespējas aģentūrās. Tam es piekrītu. Es arī nepiedaru pie tiem, kuri vienmēr saka, kas attiecas tikai uz citu aģentūram, citu komiteju aģentūrām. Jo tās aģentūras, kas attiec uz mūsu pašu komiteju, tur man arī būtu idejas, kur, ko un kā ietaupīt. Bet pirms tas tiek darīts, manuprāt, tā īsti vecmodīgi ir jāsastāda pārskats par darbībām. Un uh, par iespējamām brīvām kapacitātēm. Es taču nevaru izvēlēties horizontālu pieeju un pateikt, es taupīšu visās aģentūrās, ietaupīšu divus vai vēl papildus tam vienu procentu klāt, un pēc tam, ja man ir nepieciešama nauda vai nepieciešams personāls, tad es uh, taupu tajās aģentūras, kurām tiešām vajag līdzekļus vai kas tiek radies no jaunas. Tā ir nepareiz pieeja. Tad tas viss tiek vēl kāpināts, ja mēs paraugāmies uz dažādiem aģentūrām. Piemēram, Eiropas zāļu aģentūra. Eiropas zāļu aģentūra ir pa 80% tā tiek apmaksāta no samaksām, no nodavam. Gan arī 20% paliek eh, no Eiropas Savienības budžeta. Tas nozīmē, ka ja Eiropas komisija paredz divus procentus, ņemsim šos divus procentus par pamatu budžetā par emu taupīt, tas nozīmē, ka arī tā daļa, kas tiek finansēta no iemaksām, samaksām Glaxo, Sanofi un tūkstošiem citu ražotāju, samaksā par saviem produktiem, ka šī daļa tiek kaut kur pārbīdīta uz kādu aģentūru, kurai vajadzīgi līdzekļi, piemēram, kosmosa aģentūrai vai eh, kādai, kas strādā lauksaimniecībā. Tas, protams, solidaritātes ziņā ir ļoti jauki un labi, bet tas atstās ietekmi. Tātad, ja es taupīšu 2% EMA aģentūrā, tas nozīmē pirmkārt daudz lielāka daļa no tā, kas patiešām tiek ietaupīts. Ja es paraugos uz uh, tūkstoši eiro budžetu, piemēram, un pasaku, ka es maksa, ietaupīšu 2% no tā visa, tad tie ir 50 eiro. Bet šie 2% tos attiecas uz visu summu un nevis tikai uz to daļu, par kuru es atbildu. Tas nozīmē, ka šī kopīgā daļa ir daudz lielāka. Racionāli uz to raugoties nozīmē, ka Ema personāls problēmas un kapacitātes problēmas piedzīvos. Izpildīt savus uzdevumus ko mēs esam uzlikuši viņiem par pienākumu, ne tikai viģilants jautājumus, bet arī par uh, zāļu pielaidu tirgu reģistrāciju. Tā kā es to dzirdēju, runāju ar Barozo kunga kabinetu, un es teicu, ka es negribu kā tāda pingponga bumbiņa būt starp uh, kolēģi Levandovski un uh, Bargu kungu, un abi man teiks, ka viņi neko nevar darīt. Un abi teiks, ka tas ir atkarīgs no priekšsēdētāja, un tad es teicu, labi, runāšu priekšsēdētāja birojam un mēģināju ar viņa kabinetu par to diskutēt. Neesmu īsti pārliecināta. Divas reizes to darīju, un neesmu īsti pārliecināta, cik lielā mērā mēs viens otru sapratām. Es skaidri teicu, uh, ka, ja es būtu zāļu ražotājs, tad es iet uz tiesu un es iesniegtu sūdzību tiesā, ka no, manas, no manām nodeva, ko es maksāju, kas ap citu aiziet uz 70% uz dalībvalstīm, jo tās uh, veic savu refinansējumu no šīm uh, samaksām. Nu, tas arī absolūti nelegāli īstenībā, bet nu labi. Tas ir, uh, viss ir vienkārši nepieņēmām un arī pretrunā ar juridiskajām normām. Konkrēti attiecībā uz zemu, ka šie 2% ne tikai uh, tiks ietaupīti no 20%, to es vēl varētu saprast, bet ka šie 2% ir jāietaupa no 100% no visu viņu budžeta. Es nedomāju, ka komisija to patiešām ir pārdomājusi. Es nedomāju, ka Levandovska kungs un viņa brīnišķīgais konsultants par kuru es nekad īsti nezinu, vai viņš ir komisāra konsultants vai viņš ir dalībvalsts konsultants. Un tādēļ viņš ir eh, komisāra konsultants tur ieviesies. Es domāju, ka viņš arī to nesaprata. Tagad es gribētu jautāt, un gribētu arī jautāt jums no budžeta komitejas kolēģi. Palīdziet, lūdzu, komisaram to saprast, un palīdziet šim lieliskajam konsultantam saprast, un palīdziet Barozo kungam to saprast, ka viņš eh, nevar īstenot horizontālu pieeju aģentūrā, bet ir jāparaugās, cik tās ir noslogotas, vai tās, vai tām pienākums strādāt pie likumdošanas, eh, sagatavošanas Eiropas parlamentam, un ja jā, tad ir jāparaugās, kā pret tām izturēties. Tas, to es dzirdēju, ka tā būs otrā pakāpe, kas tiks izvēlēta. Es domāju, tas ir nepareizi. Es domāju, ka vajadzētu visu sākt pirmajā pakāpē. Paldies! man uh, ir jāizstāv komisijas pārstāvi, jo šis darba kārtības prungas bija pirms tām, un mēs jau pārbīdījām uz beigām, tāpēc komisijas pārstāvi nevarēja šeit būt klāt. Tādēļ, nu es tā cenšos parasti nedarīt, bet šodien tā bija jābūt, tas nebija komisijas vaina. Kas attiec uz aģentūrām, tiek uh, nodoti uzdevumi, jā, viņiem ir uh, vairāk uzdevumi, kurš atklās šo kļūdu. Tas varētu būt tāda spēle, minēšanas spēle. Es domāju, ka mums komitē par to tiešām vajadzēs aktīvi runāt, kā mēs uh, uz to reaģēsim, jo vienkārši nevar tā turpināties, kā, tā kā tādu izkapti visam pļauj pāri, tiek samazināts. Protams, ka varbūt arī dažās aģentūras man arī viena nāk prātā, varbūt pat divas nāk prātā, par kurām noteikti varētu teikt, ka tur var ietaupīt līdzekļus un kuras nesniedz lielu ieguldījumu likumdošanas procesā, bet ir tādas aģentūras, kas ir ļoti būtiskas, un uh, viņi dara ļoti labu darbu, bet viņas ir hroniski ar pārāk mazu finansējumu, un viņām būs vēl lielāks darbs. Tas nav iespējams. Tas, kurš pasūta muziku, tam vakarā arī par to jāsamaksā. Un tādēļ vajadzētu turpināt, sakot situācijai. Vai referents kundze vēlas vēl runāt? Mēs esam pārsnieguši laiku. Uh, Mēs slēdzam tagad sanāksmi. Referentē jau pašai ir 17. jūlijas ir uh, un 28. Uh, augusts ir grozījumā, 17. jūlijas par pilotprojektiem, un 5. septembrī mēs šeit komitejā droši vien balsosim par to. Vēlu jums uh, labu pusdienas pārtraukumu, lūdzu padomēt visi par to, ka jāpaņem līdz balsošanas kartītes nebūs nekādas attaisnošanās, jums tās nebūs līdzi, tad jūs eh, nekāda augsta papēža, nekas, nekāda attaisnošanās, ka jūs nebijāt spējīgi paņemt kartiņu. Balsošana būs ar balsošanas kartiņu, citādi jūsu balsis neskaitīsies.